projektu. Gribētu ieteikt to nedaudz grozīt. Kolēģis Alfonsī, kurš ir ieradies šeit, diemžēl mūs pametīs pulksten 16. Tādēļ pēc priekšsādātāja paziņojumiem es iesaku izskatīt desmito punktu. Mēs nevaram izskatīt šeit ziņojumu projektu, taču godātie kolēģi, uh, jūs, Alfonsī kungs, varētu mums īsi izstāstīt sava ziņojuma pamatu virzību un pamatu tēmu, jo viņam tiešām četros ir jādodas prom. Tālāk. Kolēģe Monika Holmējer vēl nav ieradusies zālē. Es viņu pirms dažām minūtēm redzēju kuluāros. Es gribētu ierosināt, uh, Viņas ziņojumu, tātad 17. punktu Monikas Holmeier ziņojums par ēku politiku, pārcelt uz rītdienu. Jo mums šodien būs jārunā par kopējo ārējās darbības dienestu, kas no budžeta viedokļa ir ārkārtīgi ietekmīgs, budžeta punkts, ģenerāla sekretāra pārstāvs Salivana kungs teica, ka viņš, protams, esot budžeta komitejas rīcībā, un viņš ieradīsies uz šī punkta izskatīšanu rīt, jo tad mums būs vairāk laika nekā šodien. Bet pagaidīsim, kad ieradīsies Holmējers kundze, un tad pieņemsim galīgo lēmumu par viņas ziņojuma izskatīšanas laiku. Tālāk. Man ir ziņots, ka godmaņa kungs, kurš pagaidām vēl nav ieradies zālē, būtu gribējis par 14. un 15. punktu runāt šo pēcpusdienu. Iespēja robežās mēs piedāvāsim šo iespēju. Artonga kungs, vai jums ir kaut kas par darba kārtību bilstams? Jā, priekšsēdētā kungs, man ir viens jautājums. Dan houdt het natuurlijk op. Dank u wel. Ah, man nav daudz dokumentu, kas ir paredzēti šodien izskatīšanai. Protams, ir labi noturēt debatas, taču mums vajadzētu zināt, par ko mēs debatējam pēc būtības. Es ņemu par pamatu kobu ņūz. Varbūt sekretariāta pārstāvi varētu aiziet pie Hartonga un noskaidrot, kuru dokumentu viņam trūkst, uh, tā, lai visiem deputātiem būtu visi nepieciešamie pamatdokumenti. Žozē Luis mani šeit labo. Izrādās, ka nevis Sulivan kungs ieradīsies pie mums, bet uh, Piers Olivans, kurš ir kopējās ārējās drošības politikas speciālists ģenerāla sekretāra dienestā. Es atvainojos par šo kļūmi, ko pieļāvu. Citu grozījumu piedāvājumu mums nav. Tātad darba kārtība ir pieņemta. Tālāk, otrais punkts priekšsēdētāja paziņojuma. Koordinātoru sēde notika pagājušajā nedēļā. Koordinātori nolēma sekojošo. Frančeska Balzāni kļūs uh, par galveno ziņotāju 2012. gada budžeta uh, ziņojumā par trešo budžeta daļu. Es sveicu Balzāni kundzi ar iecelšanu referenta samatā. Frančeska, mēs jums uzticamies un vēlam jums labu veiksmi šajā pienākumā. Bez tām koordinātori nolēma eh, deputāta, deputātam klāt nesot Žozē eh, Manuelu Fernandešu nozīmēt par referentu budžetam citām iestādēm. Sveiksim arī Žozē Manuelu ar iecelšanu šie, šajā referenta amatā un novēlam viņam labu veiksmi. Tātad Tieši vidusjūras pārstāvi būs atbildīgi par 2012. gada budžetu Eiropas Savienībā. Tas ir nākamais vilnis pēc tam, kad bija centrāla un ziemeļa Eiropas vilnis, kad 2011. gada budžets tika veidots. Tālāk, koordinātori nolēma sekojošo. Raimers Bēge ir mūsu permanentais referents par dažādiem ar solidaritātes fondiem saistītiem uh, jautājumiem. Ingeborga Grēsle ir apstiprināta kā referente pa, jautājumā par finanšu regulu. Sidonija Janģevska, protams, atbildēs par 2011. gada mm, pirmo budžetu grozījumu. Anna Jensene, referente par budžetu attīstības valstu palīdzības sniegšanai, kur ir e, jāraksta atzinums. Bez tam ir jāraksta vēl divi atzinumi par zivsaimniecības jautājumiem. Alfonsī kungs runās par vienu no tiem šobrīd. Vēl gribētu piebilst, ka koordinātori vienbalsīgi uzdeva man pienākumu aicināt Raimeru Bēgi atkal uzņemties atbildību par uh, Eh, ziņojumu, kas saucas Lisabonas likumdošanas paketa. Pēc tam, kad es biju nometies Rāmerbēgas priekšā uz ceļiem un ilgi viņu mēģinājis pārliecināt, viņš tomēr pieņēma šo uh, uzdevumu, šo pienākumu. Mēs uh, pateicamies Rāmeram par to. Mēs viņam pilnībā uzticamies. Mums visiem bija ļoti žēl par tiem notikumiem, ko mēs piedzīvojam decembrī. Gads bija jau gandrīz beidzies, visi bija noguruši, un tāpēc situācija bija tāda, kā viņa bija. Bet tagad Rēmers Bēga atkal ir uzņēmies būt par referentu. Un kad mums būs iespēja, tad Bēgs kungs arī izteiksies par saviem plāniem šajā jautājumā. Vēl viens paziņojums. Es izmantoju uzaicinājumu, ko man izteica Francijas vēstnieks Varšavā. Viņš man uzaicināja piedalīties konferencē par Eiropas finanšu nākotni. Uh, un konferencē mēs tikāmies arī ar polijas pārstāvjiem. Tad konference bija veltīta Eiropas budžeta nākotnē. Uh, ko, konferencē piedalījās arī komisārs uh, Levandovskis, da, Danuta Hubnere deputāti no Vācijas Bundestāga un no Vācijas sociāldemokrātiskās partijas pārstāvji. Konferences laikā es tikos arī ar Polijas finanšu ministru Jašefu Krostovski. Kā jūs zināt, viņš būs Ministru padomas priekšsēdētājs šī gada otrajā pusē, tieši ar viņu mums būs sarunas par 2012. gada budžetu. Tikos arī ar reģionālās politikas ministru Elžbetu Lokievsku un ar Eiropas lietu ministru, kas cieši sadarbojas ar Polijas premjerministru un kas Polijas ministru kabinetā ir tāds kā koordinators. Tas tā tad ir ļoti būtisks politisks amats. Tas nav nekāds tāds vienkāršs nozares ministrs. Tātad šis Eiropas lietu ministrs ir uh, eh, Mielažs Dogženevičs. Es atvainojos, ja nepareizi izrunāju šo vārdu. Šie polijas ministri bija ārkārtīgi labi informēti par to, ar ko nodarbojas mūsu komiteja. Viņi jau gatavojas budžeta sarunām uh, un kopā ar Helgu Trüpel, kas ir šūra komitejas priekšsēdētāji, mēs eh, runājam jau par to, kā mēs eh, gatavosimies debatēm par pašresursiem un, protams, arī par 2012. gada budžetu, lai varētu būt cienīgi sarunu partneri. Tikos šorīt ar, Ungur, ar Ungārijas ministru, un viņš apstiprināja to, ka finanšu plāns tiks izskatīts vispārējo lietu padomē un nevis ekofinā vai budžeta padomē. Tātad finanšu plāns vai daudzgadīgā finanšu perspektīva tiks izskatīta vispārējo lietu uh, padomē. Tātad, godātie kolēģi, kobuņūz ir uzrakstīts kādās valodās, varat klausīties šīs dienas sēdi, šīs sēde arī tiek translēta interna, internetā. E, mums ir jāapstiprina vairāki protokoli iepriekšējiem sanāksmēm, tas ir tātad trešais darba kārtības punkts. Ja jūs neiesniegsiet nekādas iebildes līdz šīs sēdes beigām, tad mēs uzskatīsim, ka visi šie protokoli ir apstiprināti automātiski. Tālāk es aicināšu tūlīt pat izteikties Alfonsī kungu, kurš runās par zivsaimniecības jautājumiem. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs, es jums ļoti pateicos par to, ka jūs grozījāt darba kārtību, jo man pēc šīm te debatēm tūdaļ pat būs jābrau, jādodas prom. Tas punkts, par kuru es eh, runāšu, ir mūsu viedoklis, mūsu atzinums attiecībā uz protokolu par Eiropas kopienas un Komoru salu savienības zvejniecības nolīgumu. Atbildīgā komiteja ir zivsaimniecības komiteja. Šeit ir mazāk nekā 2 miljoni eiro apgrozījums un summa divu gadu laikā un mūsu atzinums ir ļoti līdzīgs tam, kādu savulaik rakstījām attiecībā uz Zālimanu salām. Šis nolīgums ilgst jau vairākus gadus, patreizējais nolīgums, un tas uh, ir spēkā vairākus gadus un ilgs līdz ilg, ilgā līdz 2010. gada 31. decembrim. Tagad ir nepieciešams pagarinājums šim protokolam tā kā ir stājies spēkā Lisabonas līgums, tad ir ieviestas jaunas, proto, jaunas procedūras šādu atzinumu sagatavošanai un apstiprināšanai. Jaunā procedūra paredz, ka mēs nevaram grozīt šo protokolu. Mēs varam vai nu to pieņemt, vai noraidīt. Es uzskatu, mums tas ir jāpieņem, jo Komoru salas mums būtu jāatbalsta ekonomiski un visādi citādi. Uh, Un noslēgumā es vēl gribētu teikt, ka tas, ko mēs e, nolēmām attiecībā uz zāli manu salām, tas bija, ka mums būs kopīga sēde ar zivsaimniecības komiteju kurā apspriedīs visus šos te jautājumus par dažādām salām, par Mauritāniju, par Komoru salām, par Zālamanu salām, un tad mēs varētu spriest par šo te eh, zivsaimniecības jomas sadarbību kopumā un par finansiālā ieguldījuma noteikšanu attiecībā uz visām šīm salām. Paldies! Lieliski! Paldies referentam! Haider, varbūt tu gribi izteikties. Mona, e... Paldies, priekšsēdētāji! Es pieteicos izteikties ne tādēļ, ka gribētu runāt savā vārdā, bet tas ir tādēļ, ka Kreļie kundze, kas ir uh, atbildīgā ēnu referente no mūsu grupas, viņa nevarēja šodien ierasties, viņa ir citā sanāksmē, tādēļ viņa lūdz man izteikties viņas vietā. Man ir pavisam īsts komentārs. Viņa man ir nodevusi uh, savu paziņojumu rakstveidā, un lai nepārprastu viņu. Varbūt labākā ideja būtu to nolasīt. Lasīšu to franču valodā, jo kreļē, val, uh, tas ir tā, tā ir tā valoda, kāds ir iesniegts. Atvainojiet, vai ir problēmas ar tulkojumu? Ja jūs lasīsiet franciski, tad nebūs problēma. C'est bon. Bon, alors je vais faire la déclaration. Tātad es mēģināšu nolasīt šo, šo rakstisko paziņojumu, ko man piedāvāja kolēģe. Es nelikšu klāt neko, neņemšu arī neko nost. Reljē kundze gribēja pasvītrot šī protokola e, jauno dabu. Tas ir um, finansiālais ieguldījums, kas palīdzēs Komoru salām pašām attīstīt savas, uh, e, jūras, savus jūras resursus. Tas ir atšķirība, tā ir no iepriekšējā nolīguma. Viņi uzskata, ka ir nepieciešami arī izvērtēšanas pārskati, ko par šo zivsaimniecības sadarbību komisijai ir jāierodas šeit Eiropas parlamentā un jāiepazīstina parlaments ar pārskatiem, ne tikai ar to kopsavilkumu, kā tas ir darīts līdz šim. Ir arī uzmanīgāk jāpārauga Eiropas fondu izlietojums Tas budžets, kas ir e, domāts attīstībai, arī šiem mērķiem jāizmanto, nevis kādiem citiem mērķiem. E, Komoru salās līdz šim ir bijis politiskā nestabilitāte un arī administrācija bijis pietiekami vāja. Taču mūsu mērķis nav kritizēt šīs te grūtības un problēmas, bet mums jābūt ļoti uzmanīgiem, palīdzot viņiem un uzraugot līdzekļu izlietojumu, lai tie tiktu izlietoti attiecīgajiem mērķiem. Tas arī ir viss, ko viņa lūdza man paziņot komiteja. Sirsnīgs paldies, Heiderai. Eglunda kungs lūdzu vārdu. Jā, priekšsādētāji, pavisam īsi turpināšu. Esmu vice priekšsādētājs zivsaimniecības komitejā un, manuprāt, Grelijai kundzes teiktais, kā arī tas, ko atspoguļojas, ir referents, tātad vēlme pēc diskusijām uh, attiecībā uz uh, nākotnes partnerības nolīgumu nepieciešamību un to dabu, neskatoties uh, uz to, ka šis ir netik ļoti svarīgs nolīgums, tomēr atbildībai vajadzētu būt tādai pašai, manuprāt. Neatkarīgi no tā, cik daudz naudas ir iesaistīts procesā, mums vajadzētu uzņemties vienlīdz lielu atbildību. Uh, Attiecībā uz visiem zivsaimniecības partnerības nolīgumiem ir visai smagas problēmas, gan morālā kontekstā, gan arī ekonomiskā kontekstā. Nevēlētos jums uh, ilgi un plaši klāstīt šīs detaļas, bet gribētu tikai teikt, ka tiek noslēgta ekonomiska rakstura nolīgumi, tiem ir jāseko. Un ja šiem nolīgumiem um, netiek sekots, un to varētu attiecināt gan uz Zālamanu salu nolīgumu, kas tika pieņemts, man bija uh, Uh, prieks piedalīties arī delegācijā uz Mauritāniju, kas bija tas lielākais nolīgums saistīts ar lielāko, na, lielākajām naudas summām. Un tādēļ gribētu teikt, ka šie kritēriji, kas nosaka naudas plūsmu, um, tie ir jāizpilda. Citādi komisijai ir jā, jāaptur šī naudas plūsma. Tātad mēs nevaram aizmirst arī par ekonomiskajiem aspektiem, kas jāatceras gan arī zivsaimniecības komitejā, un vienmēr runājot par šiem nolīgumiem. Tādēļ gribētu, lai notiktu vispārēja līmeņa diskusijas par šiem jautājumiem, jo es īsti nezinu, cik plaši šī, šīs lietas tiek izdiskutētas komitejās. Un tomēr tas ir ļoti svarīgs, un to vajadzētu atcerēties arī aplūkojot nākotnē šos partnerības nolīgums arī Mauritāniju salu um, pārskatīto nolīgumu, tādēļ to nevajadzētu aizmirst. Paldies priekšsādātāji. Lieliski, gribu pateikties visiem kolēģiem. Kā iesaka atzinuma autors un Eglundas kundze arī apstiprinā, ir nepieciešama darba sēde, kurā piedalītos zivsaimniecības komitejas un budžeta komitejas delegācijas. Ārlietu komitejā mēs esam šādu praksi piekopuši jau agrāk, tāpat arī mēs esam sadarbojušies ar nodarbinātības komiteju runājot par e, krīzes pielāgošanās po fondu. Šādas te kopīgas darba sēdes ir bijušas ar citām komitejām. Šajās sēdēs mēs apmainamies ar viedokļiem un vienojamies par kopējo platformu. Jo ir nepieciešams, lai atbildīgai komitejai un komitejai, kas gatavo atzinumu, būtu tomēr līdzīgs viedoklis. Šādā darba sēdē mēs varam saskaņot šos viedokļus. Pilnīgi piekrītu jūs piedāvātajam principam. Praksē tātad sazināsimies ar zivsaimniecības komitejas priekšsēdētāju. Alfonsī kunga ziņojums, tātad ja drīzāk atzinums, būs pēc pāris dienām gatavs franču valodā un pēc tam tas tiks iztulkots visās pārējās oficiālajās valodās. Tagad mums ir jāvienojas par grozījumu iesniegšanas termiņu un e, mēs iesakām 15. februāri, pulksten 12. Tas jums dos nedaudz laika uzrakstīt šos grozījumus. Protams, jūs saņemsiet saulēcīgu grozījumu. Vai Alfonsī kungs ir apmierināts? Uh, Ja ir, tad viņš var doties tālāk. Artonga kungs, jums vēl kas bilstams? Paldies, priekšsādētāji. Man ir komentārs saistībā ar procedūru. Zivsaimniecības komiteja ir lūgusi atzinumu no budžeta komitejas, un tomēr jāsaka, mums nav iespēja izstrādāt labu atzinumu, sakot jā vai nē, par vai pret, un gribētu par to sūdzēties. Eh, Godātais kolēģi, viss tiek darīts saskaņā ar procedūru. Katreiz, kad ir kaut kāds starptautisks nos, nolīgums, šo nolīgumu apstiprina likumdevēja orgāni. Taču šī, šajā gadījumā runa ir par vienu no bloka apakšnolīgumiem. Ir, mēs esam iesaistīti ratifikācijas procedūrā būtībā. Es jums piekrītu, ka šī situācija nav mums īpaši a, izdevīga vai mēs nejūtamies īpaši ērti. Taču šajā gadījumā nav runa par kādiem citiem aspektiem, bet tikai par vienu šo te protokolu. Alfonsī kungs, paldies jums. Tagad pāriesim pie piektā darba kārtības punkta. 2012. gada budžeta prioritātes. Un šeit es eh, aicināšu izteikties jauno referentu Francesku Balzāni. Viņai jau pagājušo nedēļu bija iespēja mūs iepazīstināt ar savu viedokli, savām pārdomām par to, kā vajadzētu gatavot 2012. gada budžetu. Un tagad Frančeska pirmo reizi to varēs darīt, varēs izklāstīt savu viedokli arī, viedokli arī mūsu komitē. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties visiem kolēģiem. Šogad budžeta procedūra sākas visai dīvainā laika brīdī, jo tas notiek paralēli ar pirmā Eiropas semestra sākumu, un ņemot vērā šos apstākļus, Eiropas semestris tā tad ir visai jauna lieta, kas radās 2010. gadā. 10. gadā radās ļoti daudz jaunu lietu, tika aktā atsāktas diskusijas par izaugsmes un attīstības paktu, radās nepieciešamība pārskatīt politiku, kas izmantota bija jau pēdējo 20 gadu laikā. Un šobrīd Uh, atbilde, ko Eiropas Savienība ir sniegusi, ir tas, ka nepieciešama spēcīga ekonomiskā pārvaldība un arī pagājušajā gadā nācās sargāt eiro stabilitāti. Tātad ekonomiskā pārvaldība ir ļoti būtisks aspekts, par ko bieži tiek runāts arī Eiropas parlamentā, un mēs pagājušā gada jūnijā pieņēmām rezolūciju par šo jautājumu. Tas nozīmē, ka mums nepieciešams instruments pārvaldībai ne tikai tādēļ, lai nodrošinātu stabilitāti nākotnē, bet lai tas būtu pamatā arī politikā un ko mēs ļoti rūpīgi izstrādājam. Un tad arī šī, šo, šī politika būs nākotnē izmantojama un būs efektīva. Jaunā budžeta procedūra un Eiropas semestris ir ļoti um, būtiski, tādēļ nepieciešams mums rast šo savstarpējo sasaisti attiecībā uz to, ko mēs darām saistībā ar 12. gada budžetu un saistībā ar to, ko dara valstu parlamenti šajā sakarā, jo uh, Ekonomiskā pārvaldība ir uh, tas kopsauklis šeit, uh, nepieciešama milzīga koordinācija, izstrādājot budžetu, un koordinācijai vajadzētu novest pie spēcīgākām garantijām, lai mums izdotos veiksmīgi izstrādāt Eiropas politiku. Es atceros izcilo darbu, ko izstrādāja priekšsēdētājs attiecībā uz Eiropu 2020 stratēģijas finansēšanu, neskatoties uz krīzi, un tas rezultāts bija tāds, ka nepieciešami ne tikai lielāki resursi mūsu budžetā, bet arī nepieciešams rast sinerģiju starp dažādiem fondiem dažādās politikas jomās. Šī vēsts ir ļoti praktiska, pragmātiska, un tā mums ļauj saglabāt konsekvenci attiecībā uz lēmumiem, kas ir pieņemti līdz šim pēdējā gada procedūras uh, kontekstā, un pagājušajā gadā budžeta procedūra lielā mērā ietekmēja mūsu valstu valdību taupības pasākumu. Mēs izrādījām savu atbildību, un arī mums bija pozitīva pieeja taupības pasākumiem. Tādēļ jāsaka, ka ekonomiskā pārvaldība ir ļoti būtiska, un Eiropas budžets ir. Šeit mēs ejam pat soli tālāk, to varētu uzskatīt par vienu no stūrakmeņiem uh, no centrālajiem punktiem jaunajai Eiropas pā ekonomiskajai pārvaldībai. Un, lai mēs to sasniegtu, tam jābūt pamatā visiem mūsu Eiropas mērķiem. Mēs nevaram vairs tikai raudzīties uz atsevišķu dalībvalstu mērķiem, parlamenta mērķiem, komisijas vai padomes, vai uz šiem mērķiem atsevišķi. Mums jāskatās uh, uz šīm lietām kopā, lai sasniegtu Eiropas izvirzītos mērķus Un tie ir mērķi, ko esam paši izvirzījuši, un tie ir daļa no Eiropa 2020 stratēģijas. Šajā stratēģijā ir nodarbinātība, klimata cīņa ar klimata pārmaiņām, izglītība, sociālā iekļaušana un izpētam pētniecība un zinātne. Tās ir tie tie galvenie aspekti, par ko mēs nevaram aizmirst. Mēs tagad runājam arī par, visa, par pavisam jaunu procedūru paralēli šī semestra sākumam. Esam izvirzījuši ļoti ambiciozas prioritātes, un šīs prioritātes nevar atšķirties no Eiropa 2020 stratēģijas. Tātad mums ir jārod tāds ļoti labs izējas punkts 2012. gada budžeta prioritātēm, un mums jādomā arī ir par plānošanu, par, pie kā šobrīd strādā komisija. Mums ir jābalstās uz tā, kas ir panākts iepriekšējos gados, un tas jāsaskaņo ar to, ko darīsim šogad un nākamgad, un tas komisijai sniedz ieskatu, kāds tad īsti būs budžeta projekts, kuru mēs plānojam prezentēt nākamo mēnešu laikā. Tātad sāksim ar uh, plānošanas aktu. Sākumā ļoti rūpīgi to pētīsim uh, Eiropa 2020 stratēģija gaismā, un tas būs pamats manam pirmajam darba dokumentam, kas mums ļaus uzsākt konstruktīvu dialogu ar specializētajām komitejām. Un mēs lūksim rīkoties laicīgi, strādāt pie savām prioritātēm daudz agrāk. Un tā tad nevis sākt darbu pēc vasaras, bet jau tagad gada pirmo mēnešu laikā. Un mums ir jāsastrādājas ar valstu parlamentiem. Mums nepieciešams pretstatīt valstu parlamentu viedokļus un Eiropas parlamenta viedokļu. Uh, viedoklis mums jānorāda, kādā virzienā mēs īsti ejam, jo tā būs kā mēraukla. Tātad mums nepieciešams savietot uh, un visiem virzīties vienā virzienā attiecībā uz prioritātēm un Eiropa 2020 gaismā. Pēc viedokļu apmaiņas, uh, tad, kad komisija būs izstrādājusi budžeta projektu, domāju, ka arī tad mēs būsim gatavi ar mūsu darba dokumentu, kas būs Pirmais politiskās gribas izrādīšana tātad būs rezolūcija attiecībā uz komisijas budžeta projekta priekšlikumu. Un tādēļ domāju, ka maijā un jūnijā tas jau būs gatavs. Un tad varēsim strādāt kopīgi uh, ar mūsu politisko paziņojumu un komisijas budžeta projektu. Es patiešām domāju, ka tādējādi mums izdosies vislabākajā veidā izmantot savu lomu Eiropas parlamentam vajadzētu pastāvēt uz to, ka parlamenta loma attiecībā uz budžetu un ekonomisko pārvaldību ir strateģiska loma, un esam vienmēr, uh, strādājot, vienmēr paturēsim prātā arī Eiropas semestri. Šis būs darba dokuments, un tiks, tas būs daudz detalizētāks dokuments nekā iepriekšējos gados. Mēs uh, ņemsim vērā attiecīgo politisko grupu un komiteju viedokli, uh, ieguldīsim to dokumentā un darīsim to arī paturot prātā Eiropa 2020 stratēģiju. Izvēloties prioritātes, mēs vienmēr domāsim arī par vidustermiņu un ilgtermiņu uh, pasākumiem. Mums vajadzētu nedaudz atvirzīties no īstermiņa pasākumiem, jo tas ir tas, ko Eiropa nepareizi ir darījusi pēdējo gadu gaitā. Turklāt mums ir arī jāpieņem politiskā uh, pozīcija attiecībā uz komisijas budžeta projektu, un tad visas šīs lietas jāapkopo. Tāds būtu mans priekšlikums, un gaidīšu arī pārējo kolēģu viedokļus. Paldies! Merci, madame le rapport. Paldies, referents kundze. Salvadors Garīga lūdzu vārdu. Paldies, priekšsādātāji. kā Eiropas Tautas partijas grupas koordinators mūsu grupas vārdā gribētu novēlēt Balzānī kundzei veiksmi darbā. Viņa var rēķināties ar mūsu sadarbību, ar mūsu atbalstu jau no pašas pirmās darba dienas. Un attiecībā uz to, ko viņa teica, gribētu teikt, pilnīgi acīm redzam ir tas, ka Eiropas semestris būs um, ļoti būtisks faktors. Tas atšķirs šo procedūru no iepriekšējiem gadiem. Protams, ka visi budžeti tiks skatīti Eiropas semestra gaismā un tiks skatīti arī valstu nacionālajie budžeta plāni. Mūsuprāt, tas mums arī parādīs, cik maza ir šī sasaiste starp nacionālajiem budžetiem un Eiropas Savienības budžetu. Jāsaka, ka katru gadu runājot par budžetu nav bijusi liela iespēja izteikties par ekonomisko pārvaldību, un tādēļ, kā šure komitejas loceklis, esmu nedaudz par to nobažījies. Tie svarīgākie jautājumi Eiropas Savienībā tiek diskutēti ņemot vērā ekonomisko pārvaldību, finanšu pārvaldību, bet saikne ar kopienas struktūru kopienas finansu struktūra aizvien zūd. Tādēļ, ja kādi referents priekšlikumi un budžeta komitejas priekšlikumi, um, ar kuriem mēs varētu norādīt uz mūsu lomu un mēģināt uzlabot parlamenta lomu, analizējot un pārskatot valstu budžetus, lai pārliecinātos, ka ekonomiskais semestris ir daļa no budžeta procedūras, uz to vajadzētu tiekties, jo uh, Mums patiešām uztrauc tas, ka nav saiknes starp nacionālajiem budžetiem un kopienas budžetu. Es zinu, ka ir uh, institucionāla saikne, bet ja mēs ciešāk paraugāmies uz budžeta situāciju, tad uh, šeit varbūt mēs nedaudz esam pārāk optimistiski. Jāsaka, ka realitātē šāds atbalsts nav novērojams. Bet mēs esam, protams, gatavi atbalstīt parlamentu izvirzītās prioritātes, uh, un es ceru, ka referente, kā arī sociālistu grupa turpinās pievērsties taupības pasākumiem, kas tika um, veikt arī pagājušajā gadā. Šeit jāatsaucas kolēģi Sidoniju. Un situācija dalību valstīs vēl aizvien ir visai smaga finansiālā jomā, tādēļ budžeta projekts, ko izvirzīs Balzānī kundze. Cerams, ka arī tajā būs, izvēle, tajā būs pietiekama loma taupības pasākumiem un budžeta apjoms netiks palielināts, jo tādā gadījumā dalība valsts mums netiks līdzi. Un beigu beigās rezultāti būs tieši tādi paši saistībā ar budžeta diskusijām kā pagājušajā gadā. Protams, mums jārunā par um, stabilu Eiropas budžetu, un to atbalstīs arī mūsu grupa. Turklāt gribētu ieteikt referentei savietot Eiropa 2020 stratēģiju ar budžeta prioritātēm 2012. gadam. Tā ir ļoti pareiza pieeja, un mums ir arī jāpārvar tie mīnusi, kas ir Eiropa 2020 stratēģija attiecībā uz budžetu, jo tur ir iekļauts vairākas komisijas in, pamatin, pamatiniciatīvas, pamatiniciatīvas bet uh, nav pietiekama loma pievērsta politika, konkrētai politikai. Tādēļ ceram, ka referenti varēs izstrādāt arī konkrētas vadlīnijas. Protams, šis ir ļoti tehnisks, kā arī politisks jautājums. Un tādēļ es ceru, ka politiskās grupas iesaistīsies darbā saistībā ar budžeta vadlīnijām tā nebūs rezolūcija, bet tas būs tehnisks dokuments ar budžeta vadlīnijām, kurā būs iekļautas referentes izvirzītās prioritātes, politisko grupu prioritātes, un tad mēs varēsim sākt 2012. gada budžeta procedūru uh, vislabākajā veidā. Paldies! Paldies, Eglund kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos no savas puses arī apsveikt referentu Referents kundze, es esmu bijis sēna referents eh, no liberāļu grupas un arī līdz ar to zinu viņas labi paveiktu darbu. Un ir tiešām ir jums taisnība, ka ir arī jāveic ciešāks, jāsasaist šis jautājums ar ekonomisko pārvaldību, un es arī esmu sēdējis pie šī dokumenta. Un vienlaiks gribu uzsvērt, ka tomēr te ir diezgan nozīmīgi jauni elementi kopējā ekonomikas pārvaldības politika Eiropas Savienībā. Un vienlaiks arī vēlos uzsvērt, ka tāpat kā iepriekšējā runātāja jau arī to ka es arī tomēr neredzu nekādā veidā tiešu sasaisti starp nacionālajiem budžetiem un Eiropas Savienības budžetu. Nu, ja tā ir saikne, tā ir ļoti vāja. To noteikti varētu stiprināt. Par prioritātiem politiski. Nu, tad man jāatkārto to, ko mēs teicām pirms gada. Jācenšas sakot 2020 stratēģijai un tām mērķiem, ambīcijām, ko mēs esam uzstādījuši, un lai tas arī atspoguļotos budžetā. Nu, mēs tam prasīt, vai mums ir izdevies pagājušo gadu tas vai nē. Zinām mērā mums izdevās. Tomēr. Bet kategorijā 1A mums izdevās panākt mazāks samazinājums nekā padomu tos bija paredzējuši sākotnēji. Un, manuprāt, tas ir viens no panākumiem Tāpat arī bija dažas citas lietas, ko mēs panācām, panākšot 2,91% pieaugums budžetā. Un, protams, bija lietas, kas mums neizdevās. Vismaz man personīgi nepārliecina dažas lietas. Mūsu pieeja pagājušajā gadā pirms uh, sarunām, uh, Ziemassvētkiem sarunas ar padomu, nu tā sarunas nevar saukt par veiksmi. Un šī situācija nav neko vieglāk palikusi. Garīgs mums runā pat, nu, pat par taupības režīmu. Uh, Un es esmu runājis ar Spānijas ministru un citiem ministriem, um, Vācijas, Francijas, un mēs skaidri redzam, ka padomu kopīgā nostāja ir ārkārtīgi stingri nelokām attiecībā uz 12. gada arī budžetu, tā ka mums tur nekas nav mainījies. Mēs varam nopietni analizēt līdz šim īstenoto stratēģiju, un tad ir jāprasa, ko mēs domāsim ar 2012. gadu budžetu, vai mēs esam gatavi tam paredzēt arī kaut kādu samazinājumu. Nu, jo paredzēt kaut kādu izaugsmi, nu, tas nozīmē, ka mums būs ļoti nopietni jāizvērtē pašreizējais budžets. Un lūk, tas atved mūs atkal pie jautājuma par pieju, kādi ir augstākie mērķi, kopējie mērķi, kurus esam nospraudojuši pakļaut 2020 stratēģijai. Un kāda elastība mums ir pieļaujama budžeta ietveros. Nu, godīgi sakot, nekāds lielās pārmaiņas, tur pārstrukturizācijas nav iespējams. Nu, tīri tur ciniski sakot, vispār nu, nekas nav. Bet mums ir, protams, savs uzdevums, un mēs kā liberāļu grupa, protams, esam gatavi cīnīties par savu pozīciju un arī sākt jau domā, domāt arī par tālāko daudzgadu finanšu plānu pēc 2013. gada. Par vadlīnijām. Nu, te ir diezgan nopietni politiskie izaicinājumi. Un tas jau atspoguļos arī 2011. gadā, un tāpēc mums šīs vadlīnijas ir nozīmīgas. Tās nevar vienkārši tā izlaist. Uh, Mums pirmkārt, lai vienotos, panāktu vienprātību par budžetu, nu, nebūtu gudri atteikties no vadlīnijām, jo tas ir arī veids, kā mēs varam arī balstīt savas līdzinās diskusijas gan parlamentā kopumā, gan īpaši šeit komitejā. Tāpēc es atbalstu šīs vadlīnijas, un es sagaidu, kad mēs arī sadarbosimies ar referents kundzi, un mums būs katrā ziņā no Mm, interesants skats arī domājot par 2012. gadu budžetu. Paldies! Merci, mon cher kolēģi! Paldies, godātais kolēģi! Gorans Fērums, lūdzu! Uh, thank you! Uh... Paldies! Es arī apsveicu referentes kundzi. Esmu pārliecināts, ka arī viņi turpmāk šo darbu izcilīja. Es esmu pats bijis Andra referents līdzinējos gados un ļoti labi zinu, ko tas nozīmē, un mums jau līdz šim ir bijusi ļoti laba sadarbība. Un Frančeska divas lietas jau pateikusi ļoti skaidri. Un jau jāsāk runāt agrāk. Sidonija pagājuši, kad strādāja pie budžeta, ļoti nopietni strādāja iesaistot īpašās komitejas. Un tagad Frančeska to dara vēl jo agrāk, laicīgāk. Uh, un viņi šo tradīciju turpina un mēģina visu jau iesaistīt vēl vairāk. Manuprāt, tas ir nopietns pamats arī veiksmīgam budžetam. Interesants ir viņas priekšlikums par to, kā var atteikties vairāk no visādiem pavadošiem dokumentiem, arī pat vadlīnijām, un vairāk balstīties uz tā, kas jau ir spēkā. Piemēram, arī eh, rezolūcija attiecībā pēc 2013. gada. Un mēs iepriekš esam norādījuši, ka mēs nemitīgi atkārtojam lietas, kas ir sen iekļautas iepriekšējos lēmumos, rezolūcijās, un no tā visa vajadzētu atteikties. Un es atbalstu šo ideju. Tiešām jāskatās vairāk, jāpievērš uzmanība tieši finanšu plāniem, skaitļiem, un tā ir apsveicama ideja. Tātad galvenu uzmanību veltīt pašiem būtībai, nevis kaut kādiem pavadošiem tekstiem, grozījumiem, uh, kas ir tādi vispārēji politiski pavad dokumenti. Bet, nu, katrā ziņā esmu gatavs arī visā veidā atvērt citām idejām no citām politiskām grupām. Par Salvadora komentāriem par vēstuli un arī Karla un tāda piecu uh, valstu valdību vadītāju vēstuli. Nu, mēs zinām, šīs sarunas būs smagas. Tās bija, būs tikpat smagas šogad sarunas kā iepriekš, ja ne pats smagāks. Bet nu, mēs nevaram uzreiz tā padoties. Mums taču ir nopietni argumenti par labu Eiropas Savienības budžetam. Mums ir kāpināts kompetences vairākās jomās. Paskatīsimies 2020 stratēģiju, paskatīsimies uz struktūru fondiem, pētniecību un attīstības politikā, inovāciju politikā, infrastruktūras. Mums visu to vajag, lai mēs tiešām panāktu Eiropas Savienību ekonomiski spēcīgu Un to mēs nevaram panākt tikai ar nacionālo budžetu izmantošanu. Un tāpēc ir jāpasaka skaidri valdībām, un šī saikne ar valdībām un nacionāliem budžetiem jāstiprina. Mēs tik viegli, protams, nevaram nodrošināt un atrisināt visas problēmas, vienkārši pasakot, būs sinerģijas starp nacionālajiem budžetiem un Eiropas Sanības budžetu, bet ir uz to jāvirzās, un tā te laiks to sākt darīt. Šobrīd Eiropas Savienība tiešām var piedāvāt pievienoto vērtību, un mums tas ir vēlreiz jāizceļ. Uh, ja mēs gribam virzīties tālāk, nevis vienkārši pakļauties un šiem taupības režīmām. Un vēl par padomus pagājušās nedēļas paziņojumiem par budžetu. Tas ir pilnīgi neproduktīvi pateikt, kā mēs to darīsim, bet, bet, bet, un tad tikai samazināt, samazināt taupības, taupības režīms, un nekāds papildus naudas jums nebūs. Nu, bet kur tad paliek nopietnā Eiropas politika? Visas mūsu rīcība politikas. Nu, To viņi aizmirst, un mēs nevaram šādu pozīciju pieņemt, lai arī mēs saprotam, es neesmu naivs, bet mēs tomēr nevaram padoties, un Eiropas parlamentam ir nopietnas uzdevums jāizteno. Tāpēc es vēlētos vairāk atbalstīt Frančesku. Paldies! Paldies, Garan. Helga Tripel, lūdzu, nākamā. Thank you, Chair. Uh, my congrat... Paldies. Apsveicu Frančesku Balzāni kundzi. Es arī sākšu ar Eiropas semestri. Un mēs kā redzam, komisija šobrīd ļoti precīzi, daudz detalizētāk pārbauda visu, ko dalībvalsts iesūta par saviem budžetiem, ar mēķi samazināt parādus. Un vispārīgos valcienos es atbalstu šādu pieeju. Bet kopējā lielā problēma. Nu, es skatos, ka ir, protams, nopietni uh, arī argumenti, kāpēc mēs nevaram pieprasīt lielāku Eiropas budžetu. Mums ir jauni uzdevumi, mums ir jauni sarežģījumi, un mums ir jāskatās arī, ko pieprasa 2020 stratēģija. Tas nozīmē vairāk naudas, lai to visu īstenotu. Un uzklausot Salvadoru Garīga skunga komentārus un mūsu stādītās prioritātes gan šajā komitejā, gan arī budžetā kopumā, nu mēs, diemžēl, atzīstam, ka nebūs vairāk naudas, ņemot vērā taupības pasākums dalībvalstīs. valstīs nu kas tam mums paliek? Mēs varam pateikt, ka mēs nevarēsim īstenot Eiropas 2020 stratēģijas eh, prioritātes, jo mēs pieturamies pie vecām prioritātēm, vai arī mēs pasakam, ka jā, arī vairākums ir gatavs arī samazināt uh, izdevumus veco prioritāšu sarakstos, uh, piemēram, arī pie kopējās lauksamniecības politikas samazinājumus paredzēt, un tad noteikti jaunos prioritātes un sekot tām. Diemžēl padomu saka, uh, Nē, tas nav iespējams, mēs nevaram pakāpināt budžeta apjoms, un tas nebūs iespējams arī 2011. ne 2012. gadā, bet tad ir jautājums, kas notiks tālāk, kurus tad jautājums, ja kuras politikas mēs samazinām izdevumus, un kuras tad mēs tomēr nesamazinām. Alternatīvu nav. Merci, Elga. Monsieur God... Paldies, Helga Godmaņkungs. Uh, avant que vous preniez la parole, cher collègue. Godātais kolēģi, pirms jūs sākat runāt, Pirms jūs ieradāties, es teicu, ka jūs vēlējāties. Tātad pirms jūs ieradāties, godmaņa kungs, es eh, stāstīju deputātiem, ka jums labāk patiktu, lai jūsu darba kārtības punkti tiktu izskatīti šodien, nevis rīt no rīta. Šodien tātad. Šīs sēdes beigās. Bet tagad lūdzu dod vārdu jums. Um, if, if we seriously look at the numbers of 2011, Ja mēs skatāmies 2011. gada skaļiem, ir trīs pozīcijas, kur mums ir palielināti izdevumi. 4,7 miljardi kohezija, tas nozīmē 17%. Un ja mēs papildus vēl paredzam vienu miljardu, kur mēs tā tīri paklusēsim arī galu galā tomēr piekrituši un pieņēmuši, un padomē ir apstiprināta komisija sākotnēja priekšlikuma, tas nozīmē, ka kopijums izveidos aptuveni 17% pieaugums. Otrs pieaugums - septītā programma, par ko mēs līdz šim esam tik daudz runājuši, tas numēr 5,9% pieaugums līdz 178 miljardiem eiro. Un tālāk mēs redzam, ka šis pusmiljards, eh, ko mēs piešķiram vēl papildus ārlietu, ja pārējās rīcības dienestam, to labāk citiem uz ārnu neteikt. Nu, lūk, ja mēs skatāmies, tad kas ir tālāk 2012. gadā, mēs redzam, ka ir neskaidrs, kā tad šos papildus, uh, papildus naudu mēs kur viņi ņemsim. Ja netiks izmantot kohezijas līdzekļi, es tikai runāju šobrīd par maksājumu, nevis par saistībām. Un ja mēs nespēsim tiešām arī pilnībā izmantot kohezijas līdzekļus, tad jūs redzat, kāds arī notiek. Piemēram, 13. dokuments norāda, dokuments norāda ka 13 valstīs, sākot ar 1 mm, mm janvāri to nav īstenojuši, nu tad nozīmē, ka 12. gadā jau būs nopietnas problēmas. Tātad, ja mēs gribēsim pieņemt komisijas priekšlikumu, kuru īstenībā mēs nepildām. Nu, es zinu, ka ir valstis, nu, piemēram, mana valsts, es nezinu, kāpēc viņi tā dara, bet viņi ir paredzējuši 3,5. Par 305% pieaugumu kohēzijai. Uh, Nu, kādā ziņā tas taču ir pilnīgi neiespējams skaitlis vienai valstī šādu kāpumu paredzēt. Bet, nu, ir arī cits valsts, kas vispār nespēja izmantot kohēzijas līdzekļus, kā to norāda 13. punkts. Tā kā nu, mums vajadzēs pārskatīt šos līdzekļus, līdzekļu izmantošanu. Un tātad, ja mēs skaidri redzam, ka 2011. gadā šos līdzekļus mēs neizmantosim, tad arī nav nekāds pamats domāt, ka 2012. vai 2013. gadā pēkšņi šīs valsts spēs izmantot veiksmīgāk šos kohēzijas līdzekļus. Uh, Nu, lūk, un tagad par septīto programmu. Tas arī nav īsti mūsu jautājums. Mēs taču nelēmjām, kuram dosim, kuram nedosim. Nepiešķirsim šos projektus, nedz arī mm, to izlem birokrāti, nevis mēs. Un arī mēs ne. Nu, sanāk, ka mm, vienkārši pasaka, ka nu, šo naudu nekad nedosim tiem, kuri it kā tikai izlieks par zinātniem, bet īstenībā nemaz nenodarbojas ar zinātni. Nu, tie ir nopietni argumenti, un man pilnībā jāpiekrīt, ka mēs nekādā ziņā nevaram plānot arī plašāku, lielāku budžetu 2011. gadā. Droši vien, ka mums būs jāpie 2012. gadā. Mēs 11. gadā būs jāpaliek arī pie 11. gada plāniem. Jo, ja mēs sākām plānot jaunas prioritātes ar jaunu līdzekļu apjomu, nu tad paskatieties, jums jau ir tagad papildus kāpums. Uh, Tas nozīmē 5 miljardus papildus. 5 miljardus. Paldies. Paldies, Godman kungs. Džeims Ellis, lūdzu. Oh, thanks uh, very much, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Es arvien skatos, kāds tad bija procedūra un saturs 2011. gada budžeta projektam. Uh, Nu, mēs skatāmies, kāda bija šī procedūra. Divi lasījumi, un pēkšņi bija tikai viens lasījums. Un tad mēs skatāmies, kā tika pieņemta lēmuma par daudziem budžeta pozīcijām, kur īstenībā pat budžeta komitejas deputāti daudz nesaprata, kāda ir viņa loma lēmumu pieņemšanas procesā. Un kur nu vēl runājot par citām komitejām. Un es nezinu, kā to var risināt. Manuprāt, tiešām būtu bijis labi arī skatīties, kā veidot kopīgo referentu e, dokumentu, runāt par budžetu gan 11, gan 12. gadam, lai skatītos, kādus uzlabojumus varētu piedāvāt 12. gada budžetam, atsaucoties uz liepriekšējiem lēmumiem, kuri pieņemši iepriekš, jo daudz budžeta pozīcijas vienkārši pazuda. Uh, Un sanāk, ka šiem jautājumiem vispār daudz nav iedziļinājušies. To ir pieņemuši pavisam maz cilvēku kliķi, kas vispār nezināja, varbūt kaut kas notiek, un es nezinu, vai citi apzinājās, kas īsti notiek. Tā kā es, piemēram, nezināju, kāds pieņēma beidzamos lēmumus par 2011. gadu. Tik daudz par procedūru. Tālāk par saturu. Pēkšņi šie jautājumi, kas tika beidzamā brīdī izmesti no piedāvājuma. Mēs zaudējām šo naudas pieprasījumu dalībvalstīm, un īstenībā tas nebija diezgan apmierinoši, domājot par to, kā mēs to sarunas risinājām. Nu, iespējams, ka risinot 2012. gada budžets, nu es īsti nedomāju, ka mums kaut kas no tā izdosies atgūt. Līdz ar to es gribētu, lai mēs nerunātu īsti par šādu lēmumu pieņemšanas dokumentu, vienkārši par darba dokumentu, kas skaidri pateiktu, kāds ir jaunā Lisabonas līguma Uh, ietekme gan uz procedūru, gan arī uz saturu. Un ko tas varētu nozīmēt arī 12. gada budžeta sagatavošanā no saturiskā viedokļa. Otkārt, es piekrītu kolēģiem, kas norādīja, ka mēs arī nekur nespruksim no taupības režīmu ietekmes uz nākamo budžetu. Uh, jo plānotais pieaugums no 13. gada mēs redzam, ka tas īsti nepildās un arī plānotie papildus līdzekļi dažādos līdzekļos um, fondos arī šobrīd nepiedalās un mēs redzam, ka atsevišķas dalībvalstis kā neizmanto 500 miljardus, bet cits varbūt gribēs to pieprasīt vēl 2012. un 2013. gadā. Nu labi, ja jūs sakat, ka jūs tam visam nepiekrītat. Uh, Un it kā tad sanāk dalībvalsts saka, labi, mēs labprāt saņemam šo naudu, bet līdz ko viņiem prasa arī, piemēram, iemaksāt, piemēram, apvienotā karaliste, Tonija Blēra um, sarunu vadīšanas uh, dīvainām prasmēm, tas sanāk, ka um, tas nākošo mēnešu laikā arī nebūs nekādā ziņā, viņi nekur nespruks, un mēs ar to paliksim kā galvenie iemaksātāji, nevis donori, tātad nevis saņēmēji. Nu, lūk, tā kā ir, jautājums ir ko tās dalībvalsts sagaida tad īsti, ja viņas it kā grib visu laiku saņemt šo naudu, bet neinteresēs, no kurien šī nauda vispār tad var rasties. Tā ka tās būs nopietnas, interesantas diskusijas. Paldies, Džeims Hartunga kungs. Lūdzu. Voorzitter, ik ben ervan overtuigd dat het weer hele. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu pārliecināts, ka mums tik tiešām būs interesants sarunu rauns starp padomi, parlamentu un komisiju. Mani ļoti priecē Kervina kunga vēstuli. Es domāju, ka referente varbūt varētu īpašu uzmanību pievērst viņa ieteikumiem un komisijas uh, un parlamenta sadarbībai jau sākotnējos uh, budžeta izstrādes posmos. Paldies, Sedonī, lūdzu. Paldies! Arī es, protams, gribētu sveikt Frančesku Balzāni ar viņas jauno lomu, ka viņa kļūs par budžeta referenti. Gribu viņai novēlēt eh, veiksmi šajā darbā un arī ļoti daudz eh, gandarījumu no šī darba un arī būt daudz spēka. Es domāju, ka šī pieredze būs ļoti interesanta, bet arī ārkārtīgi sarežģīta un prasīs daudz spēka. Bet es ceru, ka jūs dabūsiet, gūsiet kādu personisku un profesionālu gandarījumu šajā darbā gribētu dalīties um, pieredzē un arī dažās mācībās, ko pagājušo gadu, manuprāt, mēs smēlāmies. Tas mums liek domāt, ko darīt 2012. gadu budžetu apspriežot. Mums bija grūti tikt galā ar jauno procedūru, taču būsim atklāti, bija grūti arī tādēļ, ka visā šajā dramā, ies, dramā iesaisties jauni aktieri Vismaz es pati personiski nebiju gatava tādai sarunu gaitai, kāda tā bija. Eh, prezidenta konference bija ārkārtīgi spēcīgs spēlētājs šajā gadījumā, tas bija kaut kas jauns. Es neesmu nekāds zilnieks, nevaru pateikt, kas notiks šoruden, bet nav arī jābūt zilniekam, lai varētu paredzēt, ka līdzīgs scenārijs kā pagājušajā gadā iespējams atkārtosies arī šogad. Man šķiet ir ļoti svarīgi atcerēties pamatlietas. lietas Proti lielākā daļa lēmumu, kas tiek pieņemti šeit budžeta komitejā, tiek pieņemti vispirms koordinātoru starpā. Tā tas notika arī pagājušā gada rudenī. Domāju, ka mums jābūt ir ļoti vērīgiem. Koordinātoriem ir jāiesaistās šajā procesā pilnībā. Kādas ir mācības, ko varam smelties no pagājušā gada pieredzes? Mēs augstu vērtējam Beļģijas prezidentūru. Es domāju, ka tā bija tiešām laba prezidentūra. Taču tanīpat laikā, Beļģijas prezidentūras laikā, mēs nesaņēmām nekādu darba metodi, kas varētu mums palīdzēt pieņemt budžetu tuvākajos gados. Darbs notika uz vietas izmantojot ļoti eh, jaunas metodas, kas bija derīgas tikai konkrētajā gadījumā. Jaunie koordinātori un referenti domās, vai iepriekšējās metodas ir derīgas arī šogad vai nē. Polijas prezidentūra, protams, eh, tiek sagaidīts, ka tā piedāvās no padomas puses darba metodi šī gada budžeta sarunām. Protams, es ceru, ka 2012. gadā mūsu rezultāti šajā procesā būs labāki un arī budžeta apjoms būs tāds, kas mūs apmierina vairāk nekā iepriekšējais. Taču es domāju, ka tas būs ļoti sarežģīti, jo ekonomiskā krīze nav beigusies, nebūt ne. Azim vairāk jautājumu tiek uzdot par eiro nākotni. Kā mēs varam šīs problēmas risināt, izmantojot mūsu budžeta procedūru, to mēs vēl nezinām. Es personiski neesmu īpaši optimistiski, netik optimistiski kā referenti, taču ne, neizdzīsim no referenta šo optimismu. Šo optimisms viņā izgaisīs dabiskā kārtā, nemēģināsim pātrināt šo procesu. Es ceru, Balzānī kundze, ka vismaz sākumā jums patiks būt par referentu. Tālāk par specializētajām komitejām un to iesaist. Es domāju, ka tas ir absolūti nepieciešams. Jo vairāk mēs iesaistīsim šīs komitejas darbā, jo mazāk stresa mums būs jāpārdzīvo rudenī. Taču jārēķinās ar to, ka katra komiteja velk segu uz savu pusi ir tāda viņām piemītoša īpašība, no tās viņas netiek vaļā. Katra komiteja centīsies panākt, lai būtu vairāk līdzekļu budžetā piešķirt viņu prioritātei. Mums ir jāliek aiz auss šīm komitejām, ka tām ir jāizvirza savas prioritātes. Ja viņas to nedarīs, tad mums budžeta izstrādes pēdējā posmā būs jāizstrādā prioritātes viņu vietā. Un tas nevienam nenāks par labu. Un nobeigumā gribētu teikt, ka es esmu ļoti priecīga, ka mēs esam pielikuši punktu iepriekšējiem budžetu izstrādes posmam. 2011. gada budžeta izpildes posmā mēs joprojām saskarsimies ar to, ka ir pamatjautājumi, kas nav atrisināti. Piemēram, Lisabonas līgums ir ieviesis pārmaiņas, padome ir ieviesusi tādus lēmumus dzīvē, kas uh, nozīmē, ka Eiropas Savienībai būtu jādara kaut kas vairāk, bet nav nekāda finansiālā saguma šīm darbībām. Piemēram, solidaritātes fonds netiek izmantots tā, kā vajadzētu, un mēs nedrīkstam pievērst, at, pievērt acis, mums ir jāsaprot, ka šī problēma ir tāda, ko mēs nevaram vieni paši atrisināt. Tā ir lielāka un plašāka. Es gribētu izteikties optimistiskāk, bet šobrīd tas, diemžēl, ir grūti. Paldies par uzmanību. Paldies! Paldies, Sidonija! Mēs jūtam, ka jūsu attieksme nav viennozīmīga attiecībā uz pagājušā gada sarunām, taču jāatzīst, ka jūs bijāt viena no lielākajām uzvarētājiem šajās eh, sarunās, jo visi tie jautājumi, ar kuriem nodarbojāties jūs, tika atrisināti mums par labu un ļoti veiksmīgi. Citās jomās varbūt mums neveicās tik labi kā tajās, ar kurām nodarbojaties jūs. No savas puses pāris komentāru, un pēc tam es došu vārdu Frančeskai. Pirmkārt, Par procedūru. Pagājušo gadu mēs izmantojām uh, politisko procedūru, tātad uh, tā bija tāda izņēmuma kārtas e, politiskā procedūra. Kādēļ? Mēs mēģinājām panākt, lai padomu uzņem zināmu skaitu saistību, tātad Eiropa padomu jo eh, sarunas notika ne tikai ar budžeta ministriem, ar finanšu ministriem. Mēs gribējām, lai Eiropadoma uzņemas saistības par darba metodi, lai sagatavotu lielās sarunas par eh, pašresursiem, par stratēģiju 2020, par daudzgadīgo finanšu plānu un tā tālāk. Tātad tā, tie ir jautājumi, kas ir plašāk nekā viena gada uh, budžeta jautājumi. Es šeit neatgriezīšos pie uh, situācijas apraksta. Šī te mūsu stratēģija, diemžēl, izgāzās. Es to pats piedāvāju, bet stratēģija bija kļūdaina, tā izgāzās. Mm, bet tagad mēs esam pāršķīruši šo lapu. Mēs protams, esam iesākuši sagatavošanos eh, jaunajiem daudzgadu daudzgadu finanšu plānam. Un mums ir arī zināmas vienošanās, ko esam panākuši mums par labu, piemēram, par pašresursiem. Eiropas komisija piekrita tam, ka tā nāks klajā ar regulas projektu līdz šī gada jūlijam par pašresursiem Eiropas Savienībā. Tas viss tika panākts izmantojot parastās procedūras. mūsu referenti iespējams gada gaitā piedāvās atkal līdzīgu stratēģiju, ka budžetu vajadzētu izskatīt plašākā kontekstā. Bet pagadām viņi to nav piedāvājuši un tādēļ mēs izmantojam parasto procedūru. E, igadējo budžetu Eiropas parlamentā gatavo budžetu komiteja, ar daudzgad finanšu schēmas jautājumiem nodarbojas šūra komiteja Eiropas parlamentā. Uh, un iesniegsim tātad savus šos te priekšlikumus. Kādas ir mācības no Lisabonas procedūras pirmā gada izmantošanas, kad budžets tiek pieņemt vien, pieņemts vienu lasījumu laikā? Manas mācības ir šādas. Pirmkārt, jo ātrāk mēs sākam strādāt pie budžeta, jo vairāk sagatavošanās sanāksmi mēs noturam, kurās mēs um, uzaicinām pēc iespējas vairāk iesaistītās puses, jo labāk. Šīm sēdēm jānotiek parlamenta iekšienē. Tas jau pagājušajā gadā tika darīts, Sidonija to darīja, un to darīs arī Frančeska noteikti. Šajās sanāksmēs tiks piesaistītas arī citas komitejas, atbildīgās komitejas, tāpat arī Eiropas komisija un tāpat arī padomas budžeta komiteja. Gan Ungārijas, gan Polijas prezidentūra jau ir ārkārtīgi mobilizējušās šajos te budžeta jautājumos. Tātad es domāju, ka ir ļoti svarīgi noturēt daudz sēžu, formālas un neformālas sēdes. Jo vairāk, labāk būs informācijas apmaiņa, jo labāk būs izpratne starp visām trim iestādēm. Tād mēs izvairīsimies no savstarpējās apšaudas rudenī kad mēs runājam, runājam mierīgi, un pēc tam pēkšņi katrs uh, izliek savus kārtas uz gādu, un izrādās, ka tās nekādā gadījumā nav saskanīgas cita ar citām. Tāpat kā visi koordinatori. E, arī es uzskatu, ka Franceskas pieeja ir jauna, interesanta un novatoriska. Frančeska vēlas, lai Eiropas budžets tiktu iekļauts plašākā kontekstā, lai mēs runātu par Eiropas mērķiem, par stratēģiju 2020 un budžetu tajā kontekstā. Uh, Eh, un šī procedūra būtu jāiekļaut tā sauktajā Eiropas semestra uh, procedūrā. Kā Gorans teica, pirmajā gadā mums tas varbūt pilnībā neizdosies, taču pirmais gads varētu būt tāds kā izmēģinājuma gads, kad mēs uh, mēģinam izmērīt temperatūru, tā teikt. Frančeska piedāvā šogad plenārsēdē pieņemt parlamenta vadlīnijas attiecībā uz 2012. gada budžetu. Padomi jau februārī nāks klajā ar vadlīnijām. Un tas tiešām ir referenta ziņā, vai arī viņš vēlas izstrādāt vadlīnijas budžetam. Man ir tāda sajūta, ka mums ir nepieciešams kāds rakstisks dokuments, varbūt darba dokuments, kas ir tāds kā budžeta komitejas iekšējs dokuments. Tās būtu tāds kā strateģiskās vadlīnijas mums pašiem. Vairāk no jums tādas pieminēja savos izteikumos. Man personiski šķiet, ka tas būtu noderīgi. Jāizdomā, kurā brīdī tām vajadzētu tapt. Un pēdējais mans komentārs Nē, es atvainojos, vēl atgriezīšos pie šīs stratēģijas. Sidonija mums atgādināja. Tomēr ir ļoti svarīgi jau ļoti agrīnā stadijā paziņot, kādi ir ref, kādas ir referentu prioritātes. Sidonijas eh, viens no lielākajiem panākumiem bija tas, ka viņi jau ļoti agri eh, gada sākumā paziņoja, ka viņas prioritātes būs jaunieši, izglītība un tā tālāk. Uh, Un beigās, kad notiek uh, samierināšanās, uh, trialogs un tā tālāk, tad uh, pēkšņi mēs atcerējāmies par šīm te Sidonijas prioritātēm un tās tika izmantotas kā sarunu um, tāds ierocis. Es domāju, ka Frančeska varētu izvēlēties līdzīgu stratēģiju. Tālāk, es uzskatu, ka ekonomiskā un budžeta situācija šobrīd ir vismaz tikpat slikta kā pagājušo gadu. Un šobrīd, kad mēs runāsim tālāk par dažādiem darbkārtības jautājumiem, mēs vēl vairāk runāsim par to, kāda ir kredīt krīze šobrīd, finansiālā krīze Eiropas Savienībā. Tā ir ļoti asa. Tādēļ mans ieteikums ir šāds. Un man ir liels prieks, ka šeit ir klāt komisijas e, budžeta ģenerāldirektorāta pārstāvji un ģenerāldirektors. Es domāju, ka mums vajadzētu marta vidū jau noteikt pirmo tikšanos, pirmo trialogu, kurā varētu notikt pēc iespējas atklāta viedokļa atmaiņa par situāciju. Protams, tas būs neformāls trialogs, bet tā mērķis būtu mēģināt izprast situāciju, izmantojot patiesus skaitļus un patiesus rādītājus, kas ir mūsu rīcībā. Kādēļ? Tādēļ, lai izdarītu kādus politiskos secinājumus. Man vienmēr ir pārsteidzis tas, un šeit es negribu jūs pārāk ilgi kavēt, bet došu piemēru. Mani pārsteidz tas, ka padome ietiepīgi atsakās diskutēt uh, eh, pār šiem te maksājumu asignējumiem un uh, nevis par saistību apropriācijām. Tas man ārkārtīgi pārsteidz, ka šie dati netiek diskutēti un tie netiek arī publicēti. Es domāju, ka pagājušo gadu valstu rādītāji būtu bijuši daudz labāki, tad, ja jau pagājušā gada sākumā būtu paziņots, ka Eiropas Savienības budžets nepieaug vairāk kā par 2,8%. jo dalību valstu eh, mentalitāte ir tāda, ka jo mazāk pieaug Eiropas Savienības budžets, jo labāk tām ir. E, varbūt, ka ministri pat būtu varējuši lielīties ar to, ka viņi ir samazinājuši Eiropas budžetu kopēju apjomu par 1,5%. No politiskā viedokļa ļoti svarīgi, svarīgas ir saistību uh, apropriācijas, jo maksājuma apropriācijas tās jau ir, tā, tas jau ir likums. Tās ir apstiprināts jau iepriekš, jo tad, kad šīs te maksājuma apropriācijas parādās budžetā, tad nekur mēs nevaram izbēgt no to izmaksāšanas. tas brīdis, kad notiek politiskā izmaiņa, tas ir brīdis, kad mēs lemjam par saistībām. Kad mēs runājam par um, līdzekļu tiks paaugstināt vai pazemināt, tas ir tikai runājot par saistību apropriācijām. Mm. Šāda veida debašu pagājušajā gadā mums nebija, nedz arī iepriekšējos gados. Es domāju, ka tagad šādas debatas par saistību apropriācijām ļoti agrīnā posmā vajadzētu ieviest. Es domāju, jo mazāk mums naudas, jo labāk tā ir jāpārvalda un jo labāk ir politiski jāprezentē mūsu izvēle un šī situācija. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ka tiklīdz Frančeska būs gatava, viņa varētu sagatavot strateģisku iekšēju dokumentu budžeta komiteju par to, kā mēs rīkosimies. Otrakārt, šis gads būs ārkārtīgi sarežģīts, daudz sarežģītāks nekā iepriekšējais. Tādēļ es uzskatu, ka jau pirmajā trialogā mums ir nepieciešams ļoti balstīties uz konkrētiem datiem, un šī pirmā viedokļa apmaiņa ir jāveic ļoti atklāti. Referents kundze, kādus secinājumus jūs varat izdarīt pēc šīs pirmās viedokļa apmaiņas? Paldies! Es ļoti uzma uzmanīgi noklausījos kolēģu teikto. un visu laiku dzirdēju vārdu taupība. Esmu pārliecināta, ka arī nākotnē tas visticamāk atkārtosies bieži vien, un arī manā priekšlikumā tas ir atspoguļots, jo mums ir atbildība par taupības pasākumu īstenošanu arī budžetā, un mēs visi apzināmies, cik saspīlēta situācija ir valstu finansi, cik, cik saspīlēta ir valstu finansiālā situācija, un bieži vien tur ir situācija ir pat sliktāka. Uh, jo mums ir jā, jā, jāiegulda savs dabums gan uh, atveseļošanās pasākumos, gan uh, izaugsmē, un tieši tādēļ mums ir nepieciešama veiksmīga pārvaldība. Manuprāt, uh, ir jābalstās arī uz pamatprincipiem, ka Eiropas budžets un dalībvalstu budžeti, protams, lielā mērā atšķiras, bet ir kāds būtisks uh, ir kāds būtisks aspekts, un tā ir Eiropas ekonomiskā pārvaldība. Mums ir jāsāk ar strādāt ar principu, ka, protams, šīs uh, politikas ir atšķirīgas, bet tam jābūt savietojamam, un tieši šeit es gribētu likt uzsvaru, ka nepieciešams veicināt konsekvenci starp Eiropas budžetu un valstu budžetiem, un arī otrādi, un to mēs varam darīt izvēloties prioritātes un mērķus. Tas nozīmē, ka mums ir jābalstās uz pagātnē izvirzītiem mērķiem un jāatbalsta stratēģijas un mērķi, kas saistīts ar Eiropu 2020 stratēģiju. Mums ir jāveicina sinerģijas saistībā ar resursiem, un šeit gribētu norādīt uz jūsu dokumentu priekšsēdētāji, ka uh, tur tika pieminēti šie kontaktpunkti, um, kas, sastā, kas pastāv Eiropas budžetam un nacionālajiem budžetiem. Tādēļ mans strateģiskais priekšlikums būtu turpināt strādāt pie šīm idejām, jo mēs vēlamies veicināt šos kontaktpunktus, šo saikni un, ja tādi nepastāv, tad nepieciešams tādus radīt. Tādējādi mums izdosies vislabākajā veidā izmantot mūsu resursus, vēl jau vairāk tādēļ, ka resursu ir mazāk un Tādēļ mums ir jābalstās uz uh, šīm saiknēm, lai pārliecinātos, ka viss darbojas tik labi, cik vien iespējams. Un tādējādi mums jāpaudz, jāpaudzē šis Eiropas priekšlikuma skelets arī ar miesu, un tas ir jāpa, jāpapildina, atsaucoties ne tikai uz Eiropas mērķiem, bet arī uz valstu izvērzītiem mērķiem. Varbūt mums vajadzētu izvairīties no tā, ka mēs at, uh, sakām, uh, parlamenta prioritātes, budžeta prioritātes, mums jāparaugās plašākā kontekstā. Protams, ir ļoti grūti lūgt, lai valstu parlamentos tiek spērts solis uz priekšu, ja mēs paši to nedarām. Protams, mūsu galvenais mērķis ir Eiropa 2020 stratēģija, bet mums ir tomēr jācenšas un jāsavieto šī situācija salīdzinājumā ar valstu budžetiem un tajā pašā laikā jāsaglabā konsekvenci ar 2020 stratēģiju un tajā pašā laikā šī stratēģija jāpadara salasāmāka, saprotamāka un tāda, ar ko eiropieši identificētos. Tāds ir šīs pārvaldības mērķis - labāka konsekvence, labāka izpratne par mūsu mērķiem, un tādējādi Eiropas budžets varēs kļūt, kļūt par instrumentu, ko var izmantot arī valstu budžetu izstrādē, un tikai tā, tā mēs varēsim sasniegt mūsu kopējos izvirzītos mērķus. Paldies! Paldies, referents kundze! Šodien mums ir vēl viens referents. Kā jūs zinat, Eiropas Savienības budžets eh, neaprobežojas tikai ar komisijas budžetu vien. Ir arī pārējās iedaļas. Un šeit mums ir arī otrs referents. Eh, varbūt es varu dot vārdu tieši viņam, lūdzu. Paldies, es runāšu portugāļu valodā. Começo por eh, eh constatar, e este constatar tem Paldies! Jā, protams, mums jāņem vērā visi šie izteiktie fakti, un beig beigās mūsu mērķis ir nodrošināties, lai neatkārtotu pagātnē pieļautās kļūdas. Uh, pirmdien es saņēmu laika grafiku, un vakardien bija arī biroja tikšanās komitejā. Šodien tātad piedalos budžeta komitejas sanāksmē, un rītdien man ir jāiesniedz ziņojums, lai tas varētu tikt laicīgi iztulkots. Protams, um, ja mēs vēlamies panākt izcils rezultātus nākotnē, tad es ceru, ka kolēģiem pietiks laika ar mani sastrādāties pie pirmā ziņojuma projekta, un es jau lūdzu ēnu referentiem palīdzēt man darbā sniedzot savu ieguldījumu šajā ziņojumā. Protams, ka es vēlos iestrādāt arī viņu priekšlikumus šajā ziņojumā. Tātad novērtēšu pilnīgi visu kolēģu ieguldījumu, jo īpaši ēnu referentu sniegumu. Manuprāt, 2012. gada budžetam ir jābūt konsolidācijas budžetam. Tam ir jābūt, uh, tam ir jāatspoguļo, ka mēs visi zinām, kas ir jādara Lisabonas līguma ietvaros. Un šī konsolidācija ir nepieciešama, jo 13. gada budžets būs pēdējais pirms jaunā, jaunās daudzgada finanšu schēmas. Tas nozīmē, ka mums jādomā par konsolidāciju, mums jānodrošina stabilizācija, sistēmas stabilitāte, un tas ir jādara tādēļ, lai budžets sekojošos gados, kas vienmēr atspoguļo arī iepriekšējo gadu, gadu budžetus, mums jānodrošina, lai šiem budžetiem tiktu pievērsta nepieciešamā uzmanība un mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nākotnes budžetā tiktu atspoguļot arī, tiktu atspoguļots arī Lisabonas līgums. Mēs bieži vien runājam arī par likumdošanas, tātad mērķu sasniegšanu, lai likumdošana tiktu izstrādāta tik labi, cik vien iespējams, bet tas nozīmē, ka mums nepieciešami arī uh, attiecīgie pasākumi, lai šos mērķus varētu sasniegt. Mums tas, tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama caurskatāmība, skaidrība, vienkāršība, uzmanība un rūpes. Tiem ir jābūt tiem svarīgākiem vārdiem, ko atcerēsimies dažādu procedūru ietvaros. Es domāju, ka varētu būt interesanti zināt, ka lai katra iestāde ļoti skaidrā veidā norādītu, kā tiek tērēti, uh, tiek tērēts finansējums, mums tā tad jābūt spējīgiem iedomāties, kā tas notiek, kādiem mērķiem uh, finansējums tiek tērēts. Un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama šāda veida informācija no visām iestādēm. Gribētu arī atsaukties uz saprātīgas pārvaldības ideju, un mums jā, jā, jāizstrādā budžets balstoties arī uz rezultātiem. Uh, Mēs nedrīkstam vienkārši tērēt naudu tikai tādēļ, ka nauda vēl ir. Mēs varam pārvir, tā tad atstāt šo finansējumu, pārnest to uz nākamo gadu, ja kādā kategorijā ir uh, palicis finansējums, bet tas ir paredzēts zīmoļiem, piemēram, bet uh, zīmoļi mums vairs nav nepieciešami šogad, nu tad varbūt ir vērts padomāt par to, ka šis, na šī nauda ir jāatstāja citādi. Uh, pastāv tāds risks, ka mēs paši nesekosim saprātīgas pārvaldības, labas pārvaldības uh, idejai. Un, kā jau es arī minēju, tad, sakot, ar 2013. gadu sāksies jaunais daudzgad, jaunā daudzgada finanšu schēma, un tādēļ, manuprāt, būtu nepieciešama arī attiecīga plānošana. Uh, Tādēļ nepieciešams pievērsties arī daudzgada finanšu plānošanai. Ir arī tādas politikas, kas ilgst ilgu laiku, gadiem ilgi, tādēļ šīs finanšu schēmas sākumā mums ir jābūt iespēja paredzēt, kas tad īsti, par ko tad mēs īsti runājam, un tādējādi būs iespēja arī skaidri noteikt skaidras prioritātes katrai iestādei sava mandāta ietvaros. Liels paldies, bet vēlreiz gribu uzsvērt, ka gribu saņemt jūsu komentārus, jūsu ieguldījumu. Un, manuprāt, deputātiem divreiz gadā vajadzētu būt iespējai piedalīties debatēs par katru no budžeta pozīcijām. Protams, mēs runājam par budžeta izpildi, bet mēs visi gribētu arī zināt, kā budžets attīstās laika gaitā, kā, kādā veidā um, veicas, kā veicas ar katru no budžeta pozīciju attīstību. Tādēļ bieži vien tā tad ir dažādi aspekti, par kuriem mēs iegūstam informāciju, ir konkrētas lietas, kur mēs gribam ietaupīt naudu, ir lietas, ko mēs gribam veicināt, piemēram, videokonferenču izmantošanu, e-pārvaldība, e-institūcijas. Um, e Un mēs vēlētos, lai notiek arī darba dalīšana starp dažādām iestādēm. Es zinu, ka bieži vien tas tiek teikts, bet jāsaka, ka um, tas patiešām varētu nozīmēt izdevumu samazināšanos. Tādēļ šajā kontekstā varam paraudzīties arī, ka, ko var centralizēt attiecībā uz iepirkumiem, kuras ir tās lietas, kas jau tagad ir centralizēts un kur uh, varam pat nākotnē iet vēl tālāk. Un, mūsuprāt, ir ļoti būtiski, lai tiktu veikts arī izvērtējums. Nu, sniegšu kādu piemēru. Mums nepieciešama Eiropas komunikācija politika, kas ir ilgtermiņa pasākums, tas uh, iestādē ilgst piecus gadus. Un nepieciešams um, satuvināt savstarpēji Eiropas iestādes. Turklāt mums nepieciešama arī daudz, daudz gadu komunikācija politika, kam vajadzētu būt uh, un arī šeit vajadzētu izmantot uz rezultātiem balstītu budžeta politiku, kas attiecas uz jaunu personālu, manuprāt, nav nepieciešamības uh, pieņemt darbā jaunu personālu, ja nav iespējams um, iztikt tomēr ar jau esošo personālu, lai izpildītu tātad nepieciešamos darbus. Uh, arī cilvēku resursi būtu jāizmanto cik vien lielā mērā uh, iespējams, un ir vēl kāda lieta, kas ir paplašināšanās politika. Mūsuprāt, šīs politikas kontekstā vajadzētu būt ļoti skaidri koordinētai stratēģijai, kurā būtu iesaistīta padoma, komisija un parlaments. Nav loģiski, ja parlaments vēlas panākt progresu attiecībā uz uh, cilvēku algošanu šīm, no šīm jaunajām valstīm, bet uh, citās valstīs tas netiek darīts līdz pat 2013. gadam. Un kas attiecas uz pakalpojumiem deputātiem, tiem ir jābūt augstas kvalitātes pakalpojumiem. Um, šeit ir jau bieži vien pieminētas prioritārās lietas, arī valodas un daudzvalodība. Tātad īsumā tās ir tās mūsu prioritātes, un gribētu vērsties pie kolēģis Monikas Holmajers tagad izteikties un runāt par um, celtniecības politiku. Mums ir jābalstās uz ekonomikas, saprātīgas pārvaldības, saprātīgas budžeta izstrādes, un mums nepieciešams tiekties uz politiku, kādā mēs, kurā mēs sasniegt savus mērķus ar vismazākajām iespējamām izmaksām. Protams, mēs zinām, ka uh, tiek veikti milzīgi ieguldījumi. Arī Luksemburgā tiek celta kad ēka, un ir uzsākt arī daudzi citi projekti. Bet mēs saprotam vienu, kas attiec uz 2012. gada budžetu. Mēs sekosim principam, ka mēs esam labticīga institūcija. Tas nozīmē, ka visa nauda, kas atbrīvosies un visa, visas saistības, kurās esam iesaistījušies, mēs izpildīsim. Un nauda, kas netiks uh, iz, izmantot konkrētiem mērķiem, tiks novirzīta citiem mērķiem. Kas attiec uz nekustamā īpašuma politiku, arī uz kad ēku Luksemburgā, tad, protams, ka tas ir jautājums, uh, ko risinās mūsu arī pastāvīgā referente Monika Holmaiere šajos jautājumos, to atstāšu viņas rokās runāt par šo jautājumu bet gaidīšu ieguldījumu no kolēģiem. Un tad es varēšu arī izstrādāt ziņojuma projektu, kurš pavisam drīz jau būs jānodod uh, tulkošanai. Tātad aktīvi strādāsim. Paldies! Merci, monsieur le rapporteur. Paldies referenta kungam. Vodenkungs uh, gribēja izteikties par šo jautājumu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu sveikt Fernandes kungu ar to, ka viņš ir iecelts par referentu šajā jautājumā. Es esmu pārliecināts, ka viņš lieliski pildīs šo lomu. Fernandes kungs pats apzinās, ka, protams, būs ļoti sarežģīti eh, šo te eh, budžetu padarīt pietiekami līdzsvarotu, lai parlaments un citas iestādes būtu apmierināti un tanīpat laikā samazināt izdevumu daļu Pirmais komentārs, ko es gribēju, gribēju izteikt, ir par ietaupījumiem, kas ir jāņem vērā. Ir svarīgi ļoti skatīties uz mazajām lietām, bet tanīpat laikā ir ļoti svarīgi eh, iedziļināties arī lielajos projektos, kas jau parādās pie horizonta. Varbūt daži kolēģi būs um, mm, vīlušies, ka viņu mazie projektiņi netiks apstiprināti budžetā, bet netiks, mēs neskatīsimies uz budžeta līnijām kopumā. Otrakārt, Pagājušajā gadā jau mēs redzējām, ka ir nepieciešams mūsu prioritātes, protams, definēt, un birojam noteikti vajadzētu šīs prioritātes ņemt vērā, pirms tiek vispār izstrādāta budžeta tāma. Tālāk par mazākiem jautājumiem. Es domāju, ka daudz no tiem, daudz no tiem mēs mantosim no iepriekšējā gada. Pagājušajā gadu, piemēram, mēs pavadījām ļoti daudz laika Eh, runājot par 20% slieksni. Un izrādījās, ka mēs nedaudz esam pārsnieguši šo slieksni. Vai šogad atkal sāksies jaunas debatas par sliekšņiem vai nē? Varbūt, ka mēs esam jau precedentu parādījuši, ka slieksnis netiek ievērots. Otrakārt, par palīdzības sniegšanu 15 tūkstoši eiro mēnesī tika pieņemta kā, kā, pieņems kā pirmais palielinājums. Uh, es domāju, ka mums ir jāņem vērā šīs iestrādes. Tālāk uh, neizmantotie uh, līdzekļi no iepriekšējā gada uh, un arī neatrisinātie jautājumi. Fernandes kungs minēja ēku jautājumi. Uh, 1. janvārī jau mēs uzklausījām paziņojumu par situāciju ar ēkām, tiek atkal domāts par jaunu ēku iegādi, mums būs jādebatē par to un tālāk. Vienotā zināšanu pārvaldības sistēma parlamentā kā mēs varētu izveidot šo te informācijas centru, ko parlamentā varētu izmantot pilnīgi visi deputāti, kur viņi varētu atrast informāciju par dažādiem specializētiem jautājumiem. Uh, vēl ir ļoti daudz jautājumu, piemēram, par Eiropas vēsturi. Mēs esam uh, prasījuši informācijas izstrādi, bet nekas no tā vēl nav noticis. Šis projekts nav īstenots. Kaut kas jauns proti būs šis te ārējās darbības dienesta izveidošana. Noteikti tas ietekmēs pārējās iedaļas budžetā. Debats par ārējās darbības dienestu būs svarīgs. Es ar nepacietību gaidu debats ar Fernandes kungu, būtu ļoti priecīgs eh, sadarboties ar viņu izstrādājot un pieslēpēt priekšlikums. Lielas paldies! Eh, neviens cits nevēlas izteikties, Anē Gorans tomēr vēl gribēja. Es gribētu tikai nedaudz paturpināt vienu no jautājumiem, eh, ko Dereks šeit pieteicis, proti ārējās darbības dienests. Koordinātoru sapulcē pagājušajā nedēļā mēs īsi par to runājām, domājam par to, kā mums vajadzētu attieksties pret šo jauno ļoti īpašo iestādi. Tā būs arī ļoti devīga iestāde, iestāde, kas būs radījusi pati sevi. Es saprotu, ka ārlietu komiteja plāno paši rakstīt eh, ziņojumu, pašinstīvu ziņojumu par ārējās darbības dienestu darbu pirmajā tā e, dibināšanas gadā. Es nezinu, kāds tas būs ziņojums, jo šobrīd eh, deputāti noturē tikai pirmo viedokļu apmaiņu. Daži no viņiem izteica domu, ka viņiem nepiecieš, ir nepieciešams budžeta komiteja atsevišķs referents par ārējās darbības dienestu. Bet man gan liekas, ka tas nebūtu nepieciešams. Es domāju, ka referents par budžeta pārējiem iedaļām skars arī šo jautājumu. Es gribētu uzdot jautājumu Fernandes kungam, vai viņš ir domājis par to, kā iekļaut debats par šo kopēju Eiropas ārēs darbības dienestu budžeta debatēs. Parasti parastā procedūra ir tāda, ka referents eh, sazinās pats ar specializētajām komitejām. Eh, par pārējām iedaļām atbildīgais referents to līdz šim nav darījis, bet varbūt šoreiz tas būs nepieciešams tieši attiecībās ar ārlietu komiteju. Es gribēju uzdot Fernandes kungam jautājumu, vai viņš ir par to domājis. Paldies, Goran Ingelūds. Also wenn die, wenn die Außenpolitiker sich über den Haushalt beugen. Naja, tagad jau ārlietu sektors grib tā darboties, nu tad tas gan ir, jo paklausieties līdz šim, ārlietu komiteja pat par ārpolitiku neko vispār nedarīja. Viņam tas neko neinteresēja. Mēs redzam, ka šobrīd tas ir pati dārgākā administratīvā vienība, kas mums ir izveidota. Un tāpēc mēs nevaram tagad paskatīties, piemēram, pat Liba komiteju, kas ir, piemēram, atbildīgi par uh, Eiropas kopienu tiesu, arī sāks rakstīt savus ziņojumus. Uh, nu tad mēs vienkārši varēsim pateikt, ka vispār mēs, tad ir pilnīgi liek šeit būt, jo mūsu pilsoņi neko no tādu mūsu nebā nes, negaida. Ja tagad mēs no katras komitejas arī vēl sagaidīsim papildus ziņojums, nu, tad kas būs nākamais solis, kad nākamajā laikā jau viņi sasniegs vēl papildus ziņojums par jebkuru vienkāršo rīcību, ko katrajā arējais vienam dienests eh, veiks. Nu, mums tomēr jā spēja lietas ieturēt savos rāmjos. Un nevajadzētu īpaši te paplašināt budžetu uh, kompetences vispār parlamentā. Par budžetu atbild budžeta komiteja. Cert. Tieši tā. Bet es jau pagājušajā gadā novēroju, ka budžeta komitejai bija jārīkojas saskaņā ar faktiem jo tāda bija politiskā situācija. Daži šeit smaidīja, jo viņi zina, par ko es runāju. Tad, kad notika debatas par ārējās darbības dienesta statusiem, tad budžeta komiteja mobilizējās un mēs atbalstījām šo te galveno pozīciju, kuru izklāstīja ārlietu komiteja. Gala rezultāts bija mums apmierinošs. Ir nepieciešams, lai mēs ievērotu gan kaut kādas darba procedūras, gan arī politisko līdzsvaru. Mums jābūt atbildīgiem horizontālā veidā. Visām parlamenta komitejām kopumā ir jābūt atbildīgām. Dažas uh, komitejas vēsturiska apsvēruma dēļ ir svarīgākas nekā citas varbūt, bet katrai tomēr ir sava specifika. Par to, ko teica Gorans. Koordinatoru sēdē mēs skaidri runājam par to, ka, ja runājam par ārējās darbības dienestu, tad situācija ir nedaudz īpatna. Vis, referente tātad par dažādiem, par, par, par komisijas sadaļu, par Balzani kundze, runās savā ziņojumā par ārpolitikas budžeta līnijām, par kopējo ārējo un drošības politiku, par visiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar ārpolitiku - humanā palīdzība, attīstības palīdzība un tā tālāk un tā tālāk. Dažādas iniciatīvas kas ir specifiski mērķēts uz to, lai mēs palīdzētu nabadzīgām valstīm, bagātām valstīm un tā tālāk. Tur ir kāds ducis dažādu budžetu līniju. Līsabons līgums pārēdz augstā pārstāvja posteņa izveidu un arī kopējā arēsdarbības dienesta izveidi. Un arī finanšu un cilvēku resursu koncentrāciju šajās te jomās. Tāda ir doma, kādēļ tika radīts Aštons kundzes postenis. Protams, ka parlamentam un it īpaši budžeta komiteja ir iesākumā jāpieņem lēmumu, pēc tam jākontrolē, kas, kā tas tiek darīts. Bet arī ārlietu komiteja, attīstības komiteja, tir, ārējās tirdzniecības komiteja zināmā mērā ir iesaistīti šajos procesos. Referentkungs, vai jūs gribat teikt noslēgumu vārdus? Je vais euh, conclure, conclure. Euh, Jā, es teikšu noslēgumu, noslēgumu vārdus. Das despesas. Obviamente que vamos. Par izdevumu samazinājumu. Acīm redzot, mums vajadzēs arī tomēr katrai iestādē pieprasīt, lai tā nāk klajā ar savu ziņojumu par to, kur varētu būt iespējamie izdevumu samazinājumi. Kopumā mēs sekosim veselīgām budžeta pozīcijai. Tad mēs runājam par konkrētiem skaidriem, kas vairs īstenībā nav spēkā. Un to vajadzēs pieprasīt kaut ko jaunu. Un, nu, ja skatām vispār 99. gada skaitļi, ja, kas bija atsevišķām Eiropas iestādēm, un vecie statūti, kas bija toreiz. Tagad mums ir pilnīgi cita kārtība. Tagad ir jauni arī deputāti statūti, mums ir spēkā Lisabonas līgums. Tāpēc 20% administratīviem izdevumiem tas ir tikai vairs kā vadlīnija tāda. Mēs iespējams, ka pat varam samazināt kopējo izme, e, izdevumu apjomu administrācijai, tātad netērēt 20%, bet gan mazāk administratīviem izman, izdevumiem, jo mēs tomēr gribam paši sekot šādai saprātīgai budžeta politikai, ko pieprasam arī no citām iestādēm. Nu, tādu viedokli arī es dzirdēju jau citās, esmu dzirdējis citās um, diskusijās, un pavisam skaidrs ir, ka jānodrošina caurskatāmība. Mm, piektā kategorija. Administratīvie izdevumi, tur viss ir jāsumē un jāsliek kopā, kopējā mm, kategorijā, kas atspoguļo visus operatīvos izdevumus, tātad tas viss ir jāiekļauj piektajā kategorijā. Un tas precīzi jāpasaka, mm, kas ir kas, un nekādi slēptie izdevumi tur vairs nav paredzēti. Tālāk skatoties um, atbilstību un uh, saskaņotību, mums jāskatās Eiropas parlaments un politiskās grupas, kas darbojas labā ticībā un pieturas pie pašnoteiktiem principiem un tos ievēro. Birojas pieprasīja, lai mēs arī tālāk izvērtētu jaunos nolīgums mm, ar asistentiem. Varbūt, ka mēs tomēr varam arī izmantot līdzinējo, un tātad šīs prasījums varbūt iztikt ar līdzinējo personālu, mm, nepieņemt darbā jaunu personālu, paredzēt tomēr papildus līdzekļus. Nu, lūk, tās ir saistības, ko mēs esam uzņēmušies arī no politisko grupu puses un to savulaik atbalsta arī budžeta komiteja. Tālāk par ārējās mm, rīcības dienestu. Man ir uzdevums, kā mēs varam noteikt tiešām reālu ietekmi, ko tā, tā ārējās rīcības dienas pats uh, var panākt un kāda būtu viņa ietekme piektajā kategorijā. Mēs kā referents, protams, pieturēšos pie savas pozīcijas, tāds ir arī mans mandāts, tāds ir mans mēģis. Uh, Un, un ko mēs pieprasīsim? Nu, mēs pieprasīsim parlamenta vārdā, lai precīzi tiktu nodefinēts ārējās rīcības dienesta ieteikums piekto kategoriju. Kāds ir nozīmējis, cik lielā mērā šo palielinājumu a, izdevumiem izveidot šādu jaunu dienestu? Nu, lūk, tik daudz no manas puses. Paldies! Merci, monsieur le rapporteur. Paldies referenta kungam. Salvadors gribēja kaut ko piebilst vēl. Nevar una pregunta komplementā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man ir papildus jautājums. Citu komiteju deputāti vērš pie mums un prasa, kas notiks ar, ar otro apropriāciju sadaļu, kas ir tieši, at, nu, skar mūs pašus. Un šobrīd mums nav skaidrs atbildes. Un, un tagad mēs tikai zinām, ko varbūt iepriekš kāda bija pozīcija, bet mums interesē, kāda būs tagad pozīcija. Un vai mēs tehniski varētu arī to atbildēt. Galu galā deputātiem taču jāplāno savs darbs, un arī attiecībā īpaši uz jauno darbinieku pieņemšanu. Vai tas ir, ja nav, mums vajadzētu skaidru atbildi. Tik tiešām tas ir ļoti būtisks jautājums, uz to mums ir vajadzīga atbildi. Paldies, referenta kungs! Kobu ņūs jūs varat izlasīt, kāds ir mūsu darbības kalendārs kad mēs izstrādāsim, kad mēs spriedīsim par pirmo budžetu tāmi e, vai par aplēsēm un pēc tam par budžetu projektiem. Un kā referenti ar lielu humoru izjūtu jau e, atzīmēja, realitātē mēs sākam gatavoties jau šobrīd šīm te sarunām. Mēs esam kļuvuši par upuru tai interpretācijai, ko mums piedāvā padomes eh, juridiskais dienests, tas ir, protams, Lisabonas līguma pirmais pielikuma protokols, saskaņā ar kuru par visiem normatīviem aktiem, ieskaitot arī par budžetu, ir nepieciešams astoņu nedēļu laiks no tā brīža, kad budžet, kad e, šis te ziņojums tiek iesniegts komisijā un pēc tam, kad tas tiek izskatīts. Tātad astoņas nedēļas starp iesniegšanas un izskatīšanas brīdi. Pagājušajā gadā tas netika izdarīts, bet šogad mēs mēģināsim to ievērot šos te termiņus. Paldies! Līdz ar to pārējām pie sestā darba kārtības punkta. Mums būtu jācenšas atrast Sidoniju lai varētu noturēt šīs debatas. Sastais un septītais punkts ir cieši saistīti. Galvenais atbildīgais referents šeit ir Raimers Bēge. Viņš mums stāstīs par Eiropas Savienības solidaritātes fonda izmantošanu dažās dalību valstīs, kuras piemeklē plūdi 2010. gadā. Haimer, vārds tev. Jā, vielen dank, eh, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi, priekšsēdētāji kungs. Šeit ir runa par par um, koplēmu procedūru saskaņā 26. Um, starpiestāžu nolīgumu par budžeta jautājumiem, tātad arī par šo līdzekļu piešķiršanu. Un es vēlos jums atgādināt, kā um, ir iespējas šo fondu līdz pat viena miljārda apjomam arī mobilizēt. Uh, Un šī mobilizācija nenozīmē tikai atsevišķas dalībvalstis, bet arī atsevišķās valstis, ar kurām mēs šobrīd risinām sarunas par iespējamo pievienošanos Eiropas Savienībai, tātad kandidātu valstīm. Ir vesels saraksts ar dažādu veidu grozījumiem, kur ir ieņemti arī komisijā. Ir iesnieguma komitejā, piedošana. Un Un viņi vairāk vai mazāk visi ir par vieniem un tiem pašiem plūdiem, kas skāra vairākas valstis. Tātad mēs runājam par Poliju eh, maijā 2010. gada un arī jūnijā, kas bija tiešām nopietnas sekas. Un Polijas iestādes ziņo, ka kopie zaudējuma apjomi ir 0,646% no iekšzemes koprodukta. Un tātad pārsniedz prasību par 0,6% apjomu no IKP, kas tad ir starts lieksnis, lai arī mobilizētu šos līdzekļus. Un tātad viņi atbilst visiem līdzekļiem. Un tātad ir runa par 2,1 miljardiem un vairāk kā 2,1 miljardiem, jo polijā tas ir pat bijis 2,9 miljardus. Un tālāk sekoja arī 2010. gada jūnijā plūdi e, Slovākijā, kur arī bija nopietni plūdi. Slovāku iestādes ir aprēķinājuši 500, 561 miljonu apjomā. Tas nozīmē 0,8% eh, apmērā no IKP, un arī šajā gadījumā tas atkal ir pārsniedz šo prasību minimālo slieks, 0,6% ir pārsniegt. Tālāk Ungārija, arī maijas jūnijas 2010. gads, kopējais 719 miljoni zaudējumi, 0,73% no Ungāru IKP, un atkal ir pārsniegt jau 0,6 minimālais slieksnis. Tālākais ir Čehijas iesniegums 204 miljonu eiro zaudējumi. Un viņiem ir kā zem šī sliekšņa 0,6% no Čehijas IKP. Un it kā neatbilst bet ir arī 2.2. punktā ir noteikti atsevišķie um, noteikumi tajā gadījumā, ja kādu valsti ir skāris tie paši plūdi, kas kaimiņu valsts, tad a, izņēmuma kārtībā to var arī, arī tālāk Horvātija kā kandidāta valsts. Tur ir runa par. Īsti neatbilst arī šīm prasībām, jo nav sasniegts 0,6% um, slieksnis, bet tā kā kandidāta valstī arī viņiem ir iespēja tomēr iegūt līdzekļus no solidaritātes fonda. Tālāk seko plūdu Rumānijā un tur bija zaudējumi kopumā 875 miljonu apmērā. Tas ir vairāk kā 0,6% liekas no IKP. Līdz ar to, ko mēs runājam par 5,5 miljoniem mm, 24,5 eh, miljoniem Čehijai, 3,8 miljoniem eh, Horvātijas gadījumā un 24 miljoniem Rumānijas gadījumā. Astoņdesmit trīs komat četri miljoni kopējās saistības. Un mēs redzam, ka tur nav pilnībā nozīmē, ka nemaz netiek izsmelt kopā 20% no solidaritātes fonda. Un tas, kad jāskatās kopā ar ilgspējīgus fondu, ko jums tālāk ziņos Sidonija. Tā kā nu, tas ir tikai sākotnējais ziņojums, un mēs sagaidām arī reģionu komitejas ziņojumu, atzinumu, un viņi, protams, piedāvās arī šo savu atzinumu, Un tas arī noteikti ierakstās tev laika grafikā, pa kuriem tālāk ziņos Sidonija. Paldies! Lūk, jums ir arī piedāvāt šos skaitļus. Un tātad ir seši pieteikumi. Un trīs no tiem pavisam skaidri pasniedz šos uh, minimālos lieksni, un tad pārējie it kā arī būtu tiesīgi iegūt šo. Um, Un tad jūs norādāt, ka arī Horvātija un, ir tiesīgi iegūt šos līdzekļus, lai gan nav arī tas kopējais zaudējuma apjoms nav tik uh, liels, kā noprasa minimālais liekas. Bet tā kā tā ir tāpat plūdi un tieši tādi paši zaudējumi ir nodarīti kā citās valstīs, tad tieši solidaritātes vārdē šie līdzekļi tiek piešķirti. Nu, lūk, ko par to domā Sidonija? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Raugoties uz šo lietu budžeta kontekstā, manuprāt, šeit prātā vajadzētu paturēt divas lietas, um, kā referentei 2011. gada budžetam. Pirmkārt, mēs runājam par Eiropas solidaritātes fondu. Attiecībā uz uh, Eiropas palīdzības sniegšanu dabas katastrofas uh, rezultātā dalībvalstīm un asociētajām valstīm. Bet mums vajadzētu atgriezties arī pie sarunām pagājušā gada oktobrī. Tad mēs teicām, ka esam nobažījušies, ja, ka apropriācijas 2011. gadā, kas ir pieejamas, varētu būt nepietiekamas. Jāsaka, janvāris vēl nav galā, bet jau tagad ir lieta, uh, gadījums, kad budžeta ziņā ir pieteikumi attiecībā uz lielāku naudas apjomu nekā par to tika nobalsots 2010. gada oktobrī. Praksē tas nozīmē, ka saskaņā ar noteikumiem attiecībā uz solidar solidaritātes fonda finansējumu piešķiršanu uh, ja šis fonds tiktu mobilizēts, un komisija teica, ka tas būtu jādara, un arī Bogkungs teica, kāda būtu uh, tad attiecīgā situācija, tad mums ir jāizdara secinājumi, ka mums nav pieejams nepieciešamais finansējums. Gribētu piekrist arī iepriekšējiem runātājiem, ka mums vajadzētu papildus apropriācijas, un mums vajadzētu uh, finansēt šos nu, ļoti pamatotos pieteikumus uh, no komisijas puses. Man ļoti grūti pieņemt personisku viedokli par šiem ļoti pamatotajiem pieteikumiem, jo šeit ir uh, tātad skaitļi uzskaitīti un tā, bet nu, sniegšu jums piemēru. Sakojot plūdiem Polijā, maija mēnesī 802 skolas tika izbojātas un zem, nedaudz mazāk kā 60 bija uh, pamatskolas. Tātad mēs runājam šeit par uh, ļoti taustāmiem zaudējumiem. Nu, liela daļa no tā, kas tika sabojāts, uh, tika jau tā tad uh, situācija ir uzlabota, izmantojot polijas finansējumu, bet, nu, jebkurā gadījumā ir šis pieteikums izdarīts. Tā tad ir pieteikušās arī citas valstis, bet uh, es pieminēju šo konkrēto uh, gadījumu, jo esmu no Polijas, un tas nozīmē, ka daļa no finansējuma, daļa no šiem izdevumiem jau ir sekti, bet tas ir um, sektors, tā, mēs tātad runājam par sabiedrisko infrastruktūru, un mēs runājam par um, tātad tāda veida izdevumiem, kas nav saistīta ar privātiem izdevumiem. Nākamajā sanāksmē plānoju arī iesniegt savu a, dokumenta projektu, un jums būs laiks iesniegt arī konkrētus grozījumus. Gribētu tikai teikt, ka ļoti žēl, ka komisijas dokuments numur 10 nav iekļauts mūsu failā, jo šajā dokumentā tātad ir apkopot pieteikumu, ko saņēma komisija. Tādēļ, manuprāt, būtu ļoti laba ideja, ja nākotnē uh, visiem deputātiem tiktu izdalīts arī šis komisijas dokuments, uz kā mēs balstamies. Paldies! Paldies, priekšsādātājs, jā, patiešām jums taisnība. Padomāsim par to un nodrošināsim, lai nākotnē visi dokumenti jums laicīgi tiktu piegādāti. Salvadoram vārds lūdzu. Priekšsēdētāji kungs. Esmu uzzinājis, ka sarunas par solidaritātes instrumenta um, mobilizāciju padomē šobrīd ir nobloķētas, jo padome vēlas maksāt šo naudu nevis no paša Eiropas solidaritātes fonda. Viņi vēlas uh, tātad uh, šeit pārvirzīt to naudu no cita no nu, citas kategorijas. Nu, tā ir visai dīvaina procedūra. Manuprāt, tā nav arī ierastā procedūra, lai tā tad uh, nav finansējums tiktu pārnest no citām kategorijām, ja mēs runājam par 182 miljoniem. Nu, un runāt par šo naudu solidaritātes fondā, šai naudai vajadzēja būt, bet padome paziņo, ka pa, arī pagājušajā gadā janvārī finansējums tika šādi pārvirzīts un uh, arī 2009. gadā, kad Rumānijā bija plūdi, bet nu, tad mēs runājam par 11 miljoniem. Tas nav gluži tas pats. Ne, runājot par kvantitāti, ne par kvalitāti. Un, ja mēs runājam par um, 182 miljoniem, tas nav gluži tas pats, Tādēļ lūgtu referentu pievērst tomēr uzmanību tam, kas notiek padomē, informēt mūs un nu, sniegt mums arī padomu, kā mums vajadzētu rīkoties. Es patiešām nedomāju, ka neviena no dalību valstīm, ņemot vērā grūtos apstākļus, ir pelnījuši šādu rezultātu, bet nu, tagad sāksies jauns budžeta karš starp padomi un komisiju par to, vai šai naudai vajadzētu būt svaigai tā teikt, vai to vajadzētu, varētu, vai to vajadzētu pārņemt no citām kategorijām, kur tā netika izmantot. Nu, situācija, maigi izsakoties, dīvaina. Paldies! Nu, jūs nākamajam runātājam vārds. Jā, nevienmēr, bet šoreiz pilnībā piekrīt Salvadoram. Ça n'est pas forcément valable toute l'année sur tous les sujets. <laughs> nu, tas gan uh, neatiecas uz visiem gadījumiem. Uh, bet, nu, jebkurā gadījumā šis ir tāds jautājums, kas padomē palicis prātā. Jāsaka, šis piemērs ir ļoti labs piemērs tam, ko es mēģināju iepriekš ilustrēt. Tātad visa, tātad problēmas ar maksājumu apropriācijām radīsies ļoti drīz. Un dosim vārdu ģenerāldirektoram lūdzu. Paldies. Paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, situācija tika ļoti labi aprakstīta no dažādu runātāju puses. kas attiecas uz saistību apropriācijām un uz noteiktajiem sliekšņiem, tas nozīmē, ka mums vajadzētu budžeta grozījumu projektā jau to paturēt prātā, un par to ir jādomā jau gada sākumā. Mēs strādājam komisijā pie hipotēzes attiecībā uz šo gadu, ka palielinājums ir pa 2,85%, un tas veids, kā tika, um, tātad mēs strādājam pie uh, saistību apropriācijām, un es patiešām nedomāju, ka šobrīd mēs varam paņemt naudu no citām budžeta daļām, pieņemot, ka tur finansējums paliks pāri, jo īpaši ņemot vērā, uh, kāda ir situācija saistībā ar taupības pasākumiem. Daži runātāji šeit jau iepriekšējās debatēs atzīmēja, un tikko kā jūs pats arī teicāt, ka mums būs problēmas ar maksājumu apropriācijām. Tas jau tagad ir skaidrs, jo tās programmas, kas sākās šī, šīs daudzgadu finanšu schēmas sākumā, e, būs jāfinansē, bet e, līdzekļu tam nepietiks. Un tādēļ komisija ir pieņēmusi lēmumu. E, iesniegt pieprasījumu maksājumu apropriāciju palielināšanai. Tādēļ, ka mums ir papildus saistības da dažādām programmām. Apmēram 182 miljonu eiro, apjom, eh, miljonu eiro apjomā ir šis palielinājums. Dažas eh, delegācijas padomē ir satraukšās par to. Uh, viņu intereses, protams, ir atšķirīgas. To mēs arī redzējām 2011. gada budžeta apspriešanas laikā. Šo jautājumu vajadzētu padziļināt, izskatīt padomas un parlamenta e, vidū, tad, kad padoma būs pieņēmusi savu galīgo pozīciju. Komisija, kā parasti, mēģinās no savas puses uh, veicināt šo dialogu Es jau tagad paredzu, ka mums būs zināmas grūtības šī solidaritātes fonda līdzekļu asignēšanā un izmantošanā. Paldies, liels paldies, ģenerāldirektor kungs. Tātad viss ir skaidrs, šīs temats neapšaubām būs ārkārtīgi interesants saruna temats starp padomi un parlamentu jau no šī gada paša sākuma. Protams, ka vai nu būs jāsameklē šie līdzekļi kaut kur, vai arī jālūdz lietus dievs tajās valstīs, kur, šī, kur tic šim lietus dievam, un tad būs jālūdz arī saules dievam. Jo ir jau reģioni, kuri uh, e, cieši no sausuma, tad būs jāpielūdz arī uguns dievs dažās valstīs. Eh, lai viņš neparādītos tik bieži šovasar Eiropas dienvidos kā iepriekšējos gados, tad mēs eh, lūks, pielūksim arī zemes dievības, lai nebūtu ne zemestrīču, ne arī dubļu noslīdējumu. Bet pirms tam mums ir nepieciešams atzinums no reģiona attīstības komitejas. Jūs zinat, kāds ir darba grafiks. Ziņojumu projektiem abiem ir jātiek pieņemtiem 7. februārī kad notiks mūsu nākamā sēde. Grozījumus varēs iesniegt līdz 16. februārim, bet to mēs vēl apstiprināsim šo termiņu. Balsojums padomē, acīm redzot, notiks februāra otrajā pusē. Precīzāk datumu mēs pas, paziņosim vēlāk. Budžeta komitejā balsojums notiks 3. martā, kā tas šobrīd ir paredzēts, un pēc tam šie ziņojumi uh, ceļos uz plenāru sēdi. Diskutējot par šiem ziņojumiem, mēs, protams, diskutēsim par maksājumu apropriācijām un runāsim par šo jautājumu ar padomu. Tas ir labi, ka tas notiek tik agrīnā stadijā. Paldies par šīm debatēm! Un tagad pāriesim pie devītā darba kārtības punkta. Ja Inge ir šeit, vai tu esi gatava runāt par devīto punktu? Tātad Inga ir mūsu vidū, Inga smaida, kā parasti. Iespējams pat, ka viņa ir relatīvi apmierināta šajā jautājumā, kas notiek ļoti reti. Jā, tieši tā, tas ir Eiropā. Diemžēl mēs reizēm aizmirstam pasmaidīt, un tā ir liela kļūda. Um. um. Paldies. <clears throat> Budžets Es jums izpināšu, pa, informēšu par aktīvo, aktuālo situāciju. Komisija pirms pašiem Ziemassvētkiem sagatavoja arī jaunu priekšlikumu attīstībā arī uz šiem jaunajiem, un vāciešiem, protams, ir jāpabeidz smaidīt, jo pēc 15. datuma tas diezgan ko nozīmē Vācijas izpratnē. Tātad pēc Lisabonas un arī pārskats, īstenībā tas nav nekāds jaunais pārskats, nav nekāda jaunā versija, jo vienkārši mēs esam panākuši to, ko mēs arī uh, gaidījām, un ar uh, īpaši ar budžeta ģenerāla direktorā atbalstu mēs esam panākuši savu pozīcijas atbalstu. Jo mēs jau esam tam ticējuši un uzskatījuši, ka mēs varam tiešām panākt pārskatu tur, kur tas ir vajadzīgs. Un kopā savalkot tagad sanāk, ka mums, protams, ir jauna pantu numerācija. Visi tie, kas jums ir eh, vienmēr izrādījās vecā kārtība un tie, kas tomēr, ka tie ir spēkā, tagad jums ir, diemžēl, viss jāpārslēdzas uz jauno numerāciju, jo Tas ir tie, kas vienmēr runā par 53B, tas tagad būs 56, piemēram. Un tā kā ir mainīta tiešām šī nopietnā pārskata, direktīvas ietvaros ir diezgan būtisks izmaiņas, un arī no mums tiks sagaidīts vairākas izmaiņas, un es katru kolēģi aicinātu tiešām nopietni piedalīties šajā kopējā lielajā reformā, kas arī ietvers visus sektoru uh, tālākos noteikumus. 51. Pantā, punt, pantā ir runa par arī ciešajo sadarbību starp arī atbildīgo tātad budžeta komiteju un citām komitejām. Mēs redzam, ka ir sagatavoti, tik sagatavoti ziņojumi, un par kopējo, pirms kopējās balsošanas tad arī varēs būt arī atsevišķas kopīgas sanāksmes, bet īsti tas nav paredzēts, jo budžeta komiteja tomēr darbojas atsevišķi, un tas nozīmē, ka mēs varam arī atsevišķi noturēt šīs diskusijas, un mēs samazinām kopējo diskusiju skaitu. Gan nav neviens šobrīd noteicis īsto kalendāru, kā mēs darbosim, un līdz šim no, sarunas tikai turpinās arī par budžeta ģenerāldirektorātā. direktorātā par to, kā mēs to veidosim, kā mēs to tālāk skatīsim. Tātad īstenībā vairāk jautājumu nekā atbilžu šobrīd. Vienlaikus mums arī daudz pavadokumenti, mums arī sadarbības eh, dokuments starp, eh, par sadarbību starp budžetu un budžeta kontrolas komiteju, un ja viens no jums ir aicināts piedalīties arī šī dokumenta tālāk izstrādē, tad mums arī saucamā fan package, kas arī paredz ciešāku kontroli turpmāk, lai mēs precizinātu, kas īsti kurā dokumentā šobrīd ir un kas nav. Visi šie dokumenti jums šobrīd jau ir pieejami, un tāpēc mēs arī saņemsim tos dokumentus no komisijas, kur apkopot tie jautājumus, kur ir uzdevusi padome. Šie jautājumi šobrīd jau ir pieņēmi, un bet tie tiešām ļoti nopietni dokumenti, 200-500 lapas pušu lieli. Nu, tas es tā negribu jūs atbaidīt, bet tikai lai pateiktu jums, ka šis jautājums tiešām ārkārtīgi sarežģīts. Un tas, ka mums nav vēl noteikts neviens konkrēts datums, kalendārs nav nosprausts, nu, tāpēc es tomēr aicinātu jūs visus rīkot izlēmīgi, lai šis jautājums tomēr jūs jau straujāk virzīt tālāk, jo galu galā jebkurš jautājums, un man nav nekāds vēlēšanās šeit pavadīt visas savas nedēļas nogalas, un es strauji gribētu šo jautājumu virzīt tālāk. Man bija plānos, droši vien, ka februārī jau varētu februāra beigās, bet izskatīsies, ka reāli tikai mārta beigās. Nē, nē, nu, neņemiet to nopietni. Es tiešām darīšu visu, ko vien varīšu, lai straujāk tas izvirzītos, bet tur ir tādas lietas, un kas tiešām pilnīgi neiespējami. Neformālā darba grupa jau pirms viena gada par šo jautājumu un arī beidzot Strasbūrā satikās, un mums arī bija sanāksme pa 23. 24. pantu, 24b par transferiem Un pagājušās nedēļas sanāksmē mēs skatījāmies um, par dalīto pārvaldību un papildus maksājumiem, un tālāk mēs skatīsim finanšu instrumentus un deleģētos aktus. Tālāk piektajā sanāksmē mēs skatīsim atsevišķos jautājumus, un sestajā sāksim visu no sākuma. Nu, lūk, tas nozīmē, ka šajos jautājumos vēl daudzi var iesaistīties. Un es skatos tiešām, es gribu teikt, ko dara uh, padomu padome lasa pantu pa pantam, no 1. panta līdz 279. pantam. Nu, man, diemžēl, neviens šeit līdz nepiedalās. Es jūtos ļoti vientuļš šajā darbā. Bet uh, es saprotu, ka, protams, ir dažādas pieejas, un mēs tad varēsim dažādas lēmumus pieņemt. Jaunākā redakcija bija pieejama jau pirms Ziemassvētkiem, un tas kalpo kā darba pamats arī parlamentam. Komisijas priekšlikumus ir tā kā nostādījuši divdomīgā situācijā. No vienas puses pozitīvi, uh, tas it kā ir pareizais kurs. Komisija nāk klāja ar priekšlikumiem, kas atspoguļos arī līdzšinējo interesēto pušu sarunas un tos tiešām īsteno piedāvā. Mums tas ir pieņemami, atsevišķos punktos mēs arī pat gribētu vēl tālāk iet, bet, nu, mēs negribam arī papildus šādas kompensācijas tur paredzēt. Tātad līdz 4. kursām progresīvi kopš 4. gada ir degresīvā virzība paredzēta, nu, tas varbūt ir nedaudz pārsteidzoši ģenerāla direktorātam to dzirdēt. Tālāk, kritiski es vērēju, vērtēju jauno tendenci par atbildību, proti, ka komisija vēlas kaut kādā veidā tagad atkratīties no atbildības par budžeta īstenošanu, piemēram, netiešā pārvaldība. Nu, tur es redzu uzreiz, ka varētu jums daudz ko pastāstīt. Komisija šajā ziņā uh, nodot dalību valstīm, tad netiešā menedžmenta un pārvaldības dalīšanas aspektā, nodot dalību valstīm šos pienākums un nav skaidrs, kurš tad uzņems atbildību. Un to arī norāda revīzijas palāta. Un īpaši attiecībā uz EIB, Eiropas investīciju banku, tur nav vairs skaidrs, kurš tad īsti būs atbildīgs un vai parlaments tiks iesaistīts un kurā posmā. Vai tad, kad šī nauda jau ir nonākusi Eiropas investīciju bankā, vai tad, kad nu, mums vairs tā nav pieņemama, pieejama, vai arī tomēr citās posmā. Tāpat ir jautājums par arī EIB mērķiem, tātad iespējami mazāka riski un iespējami lielāka peļņa. Nu, kā tur saskan mūsu mērķi un EIB, mēs tur redzam, ka mums, diemžēl, nav skaidrs, vai tie būs konkurējoši mērķi vai kopīgi mērķi. Mēs no vienas puses vēlamies, protams, arī izskaust nabadzību un palīdzēt nabadzīgajiem, bet no otras puses mēs saprotam, ka nabadzīgie tie, kuri vispār nesaņem kredītu pēc eh, jau likuma, viņi nevar to saņemt. Um, nu, līdz ar to mums tur ir jāskatās, kā mēs varam tās lietas grozīt. Tālāk par pieļaujamajiem riskiem, kurš uzņemsies arī atbildību par programmas īstenošanu, parlamentu programmu arī īstenošanu un pamatlēmumu pieņemšanu. Nu, lūk, es arī varētu, protams, atsevišķas lietas te nosaukt, piemēram, līdzekļu pārdale. Tā, protams, ir šīs komitejas kompetence. Komisija savukārt vēlas lielāku autonomiju budžeta izpildes ziņā uh, un ir pieprasījusi, lai tiktu ievēros trīs nedēļu uh, termiņš um, ja transferi, ja pārdala ir nelielākā 500 miljoni. Un tomēr mēs uzskatām, ka jāpieturas pie līdzinējās sistēmas, un tomēr runā, ka varam kāpināt šo robežu slieksni no 5 līdz 15 procentiem, tātad līdz 55 procentiem kopumā mm, mm, pacelt. Tālāk pieļaujamie riski. Komisija norāda, ka Eiropas parlamentam ir jānosaka šī kritiskā likme. Līdz ar to parlamentam ir atbildība noteikt šo kļūdu, pieļaujamo kļūdu likmi, jeb slieksni. Un ko tad mēs darīsim, kad šis slieksnis tiek pārsniegts? Līdz šim revizijas palāta no, ir pati noteikusi uh, 102% ir zaļš, 103 jau, uh, 30 jau ir dzel, uh, dzeltens un 200% jau ir pilnīgi sarkan. Nu, tātad mēs atsakamies no dzeltenā, ir tikai vai zaļais vai sarkanais signāls. Un tas nozīmē, ka komisija, protams, ir tāda pieeja, mums ir jāpiedāvā kaut kādi alternatīvie priekšlikumi. Tālāk par šo paļaušanos uz sistēmu, nu, mums, diemžēl, nekas nav mainījies, jo revizijas palāta paliek pie sava vecais 301. pāns, tālāk jaunajā numerācija 36. punkts, um, tur ir par tātad pārvaldību Komisija mēģina visu to kaut kādā standartizēt. Nu, nebūtu jau slikt priekšlikums, ja mēs zinātu, par ko īsti viņi tad domā. Tajās situācijās, kur gan dalībvalstis, gan arī starptautiskās organizācijas piedalās sarunās, nu tad nav īsti skaidrs, kā tas īsti izskatīsies tālāk. Tātad es domāju, ka vispār vajadzētu precizēt, ko nozīmē šis dalītais pārvaldības modelis, shared management. Uh, Tāpat mums arī jāskatās, vai mēs no jauna varam izveidot arī kontrolas sistēmas, īpaši ņemot vērā dalībvalstu īpašnības. Par fondiem. Vislielākais no visiem fondiem ir lauksaimniecības fonds, un tālāk tas nozīmē, ka nākotnē būs viena tā iestāde par visiem fondiem, kur tad dalībvalsts tur piedalās, un tur būs iekšēji maksājumi, bet audits būs no ārpuses nodrošināts. Es uzskatu, ka tas ir pozitīva attīstības tendence, kas nozīmēs arī lielākus autonomijas iespējas dalībvalstīm šajā kopējā pārvaldības ziņā. Bet te vēl vairākas lietas vajadzētu precizēt. Vismaz 3-4. Skaidri pasakot, ka komisija tiek vienmēr iesaistīta tad, kad runām par zināmo skaļu akreditēšanu Komisija norāda, ka atsevišķos gadījumos tas vienmēr prasa ļoti ilgu peri laiku. Pēc divu ar pus gadiem bieži vien ir tā, ka komisija ierodas un pasaka, tas, ko jūs pirms divu ar pus gadiem veicāt, tas nekas nav. Un tāpēc mēs jums samazinām šos kopējos maksājumus un pieprasām, lai jūs atmaksājat šo piešķirtos līdzekļus. Tas jau divu 2,5 gadu, 2,5 gadus par vēlu. Līdz ar to vajadzētu tomēr nodrošināt, ka komisija rīkos savādāk un šie atpakaļ uh, naudas atmaksas pieprasījums, tas īstenībā neko nedod, tas nevienam nepalīdz. Un tieši tāpēc mūsu kopējais mērķis ir un kopējā atbildība būtu šīs lietas tomēr strukturēt precīzāk, skaidrāk. Un šī atmaksas kārtība, manuprāt, arī jāveido daudz caurskatāmāk. Es te netaisos nāk klajā ar kaut kādu uh, nacionālo sistēmu maiņu nu, mēs redzam, ka tiešām īstenībā man jau tas ir kā ļoti kārdinoši. Tas varētu būt tāds pamatīgs konflikts padomi, tā ka man tas tīri patiktos, bet mums ir jāskatās, kāda būtu pievienotā vērtība. Mums ir jāskatās, kāda būtu kontrolas sistēmas pievienotā vērtība kopumā. Un šobrīd jāatzīst, ka tas, kas ir piedāvājumā, tur es nekādu pievienotu vērtību neredzu. Tāpēc mums vajag konkrēti uh, šādu paziņojumu, kas runātu par vienoto maksātāju iestādi, kas izmaksā visu līdzekļu, visu fondu līdzekļus vienotā iestādi. Un tas nozīmē, ka šai iestādē ir konkrēts seja, tā nav vairs tikai tāda pašsagatavota deklarācija, bet ka tā ir auditora apstiprināta atzinums, un no tā var arī tālāk skatīties, vai tur papildus nāk vēl nacionālās kaut kādas deklarācijas. Uh, Tātad mēs runājam par dalībvalstīm, kurām ir vienotā maksātāja iestāde, vai, piemēram, mums Vācija ir 17 iestādes, kas izmaksā fondu līdzekļus. Tas nozīmē, ka jums kopā veido 17 atsevišķas deklarācijas, lai izveidot vienu nacionālo deklarāciju. Līdzīgi tas arī Spānijā. Un tas nozīmē, ka par šīm deklarācijām, lai jūs kopā tās apkopot, tad jums sanāk veidot tā kā kopsavilkumu, un tad vienalga kādam tas viss ir jākontrolē, jāveido audits, un tad tas viet, um, veidots, un tad, nu, tad īstenībā tas ir tā kā vesels kaujas lauks. Par to es, nu, tiešām negribētu. Nē, nu tā sistēma nekur nedara. Es gribu redzēt tiešām pievienoto vērtību, kas dod jaunu uh, sistēmu, un tālāk, lai mēs pateiktu, ka mums ir viens, viena nacionālā deklarācija no kāds valsts, un tad būtu tā pievienotā vērtība. Tad es pieprasu tādu lielāku pievienoto vērtību, jo sādāk tas viss ir grūti izsekojams. Svarīgi ir, lai budžeta komiteja izvairītos no līdzinējām pretrunām. Līdzinējais birokrātiskais sloks, sarežģītās prasības, sanāk, kad ir atsevišķās prasības se pa sektoriem un budžetu atsevišķi, un tad sanāk mm, pilnīgi pretrunas. Un tas vienmēr jāpatur prātā, ka jūs runājat par Eiropas budžetu īstenošanu. Nu, lūk, tagad runāju par šo vienoto pārvaldību. Uh, dalīto pārvaldību un par kontroli. Tagad skatīsimies par citām organizācijām un īpaši Eiropas Investīciju banka. Eiropas komisija ierosina, kad EIB vai arī skatoties ANO un UNDP ir jāprasa, kā tā vispār komisija negrib tad pat izmantot šo iespēju izveidot šos fondus un pat arī tos pārvaldīt un pārbaudīt. Uh, Es domāju, ka komisija to spēja daudz labāk nekā tās kontrolas sistēmas, kuras ir ārpusē. Manuprāt, mums vajadzētu ieviest konkrētu grozījumu, kur mēs norādām, ka šādi trust fondi būtu varbūt eh, tomēr nevis jāveido ārpusē, un tos komisija jāveicina ārpusē, bet īstenībā nopietni pārs, pārdomāt, kāpēc tomēr pašiem nevajadzētu tos īstenot un arī veidot šos fondus par EIB jau runāju pirmīt, tātad tas ir jautājums par politiskajiem mērķiem. Un es uzskatu, ka šajā sakarā, runājot par netiešo pārvaldību, ir ļoti precīzi jāsako, ko mēs gribam tad darīt nākotnē ar savu naudu, saviem līdzekļiem. Un tāpēc ir jāskatās arī iespējami tālākie attīstības modeļi, piemēram, publiskā privāta partnerība, aģentūras, kas nākotnē uh, nu, mēs neizvairīsimies. Mums būs vēl papildus jaunas organizācijas, kuras atkal būs jākontrolē par Eiropas līdzekļu iztērēšanu, un mums vajadzēs to vēl ciešāk kontaktu uzturēt. Šeit vēl man jauna arī par finanšu instrumentiem. Tie ir atkal jauni divi punkti. Panti vecais numerācija 120B un 120C pēc vecās numerācijas. Un tur bija runa par finanšu instrumentiem, par vispārējo pilnvarošanu budžeta uh, ietvaros. Manuprāt, šī ģenerāla pilnvara ir nedaudz pārspīlēta. Jo te atkal ir par īstenošanas e, politiku jautājums. Mēs tur daudz vairs neko nevaram ietekmēt, bet tā kā mēs varamies tomēr nodrošināt zināmas garantijas Eiropas līdzekļu izterēšanu, jo galu galā mūs taču ievēl iedzīvotāji un mums ir jāatbild viņiem, un tad mums ir jāskatās arī par to, kā tiek īsti tērēt, nu tad mums vajadzētu šeit skatīties savādāk arī šo. Gribu jums atgādināt, ka. Kā EIB arī skata jautājums par nodokļu paradīzēm. Tālāk. Papildus maksājumi. Tur ir tikai daži grozījumi, kas, manuprāt, visi ir pareizā virzienā vērsti. Nozīmīgākais jautājums ir um, procentu uh, maksājumu atcelšana līdz finansējumam. Tas jau no 2006. gada ir aktuāls bijis komisijas priekšlikums. Es to esmu pārbaudījusi, tiešām tas līdz šim nav ņemts vērā. Un tagad komisija atsakās no šiem procentu maksājumam par līdzfinansējumu daļu, bet līdz šim tas nebija skaidrs, piemēram, pētniecības sadaļā. Un es uzskatu, ka tas tiešām apsveicama reforma. Tagad mēs vēl centīsimies atsevišķos kritiskos punktus arī tas nozīmē iekļaut nevalstiskās organizācijas šajā pašā režīmā. Tāpēc ir pirmkārt jāveicina stā, nu, lai visas procedūras notiek, maksājumi notiek straujāk un efektīvāk. Un arī, piemēram, pētniecības komitejā un 7. pētniecības programma ar vien no tā brīža, no pirmā brīža, kad tiek pasnie, parakstīts līgums līdz tiešām tiek izmaksāt naudu, paiet 380 dienas, gandrīz divi gadi citreiz pat. Un tāpēc mums ir noteikti jāsīsina šis izmaksas periods. Tālāk nākamais par uh, vadošajām izmaksām un arī par, piemēram, papildus izmaksām kā PVN maksājumi, ekspertu maksājumi. Tur arī ir ies, iesniegt konkrēti grozījumi. Es skatos īpaši, lai mēs nodrošinātu godīgu attieksmi pret savām organizācijām, runāt tieši par PVN piemērošanu arī. Un turklāt skatoties arī papildus personāla izmaksas, un līdz šajās sarunās ir bijis tā, Pirmos trīs gadus mēs esam runājuši par to, ka tas ir kaitinošs praksa, un tagad tāpēc mēs par to iesniedzam grozījumus. Īpašajā sadaļā pētniecība mēs vēlamies arī nopietni izvērst tālāk, paplašināt. Komisija nāks klajā šo pārskatu, jauno variantu. Mēs cenšamies panākt, protams, vienkāršot lietas, bet izrādās galu galā būtiskie elementi vispār nav iekļaut nereti. Un tagad iznāk tā, ka itra komiteja neviens tam vispār nav sekojis. Ličinē prakse un pieredze ar SNS, tur bija jāatmaksā, CNRS, tur bija 50 miljoni jāatmaksā, un mums bija jāskatās, lai arī budžeta kopējā ietvarā to mēs varētu tomēr izsekot. Un visbeidzot, deleģētie akti, uh, deleģētā likumdošana. Nu, ir jau arī ličinējā pieredze vērst uz to, ka parlamentam, protams, pašnoteikšanās tiesības un reizē tomēr par katru nozīmīgo maksājumu mums ir vienmēr jācīnās ar komisiju. Un tāpēc, ja mēs skatāmies šādas vispārējās pilnvaras, tur nevajadzētu tad vairs runāt par atsevišķām detaļām. Galu galā tad mums ir jāstrādā pamatnoteikumi un īstenošanas noteikumi saskaņā ar līkumu, līgumu ir tikai par pap atkārtotajiem izmaksām. Mēs redzam, ka budžeta direktīva tā tiek uzskatīta par tiešām pamat dokumentu, bet mums tomēr vajadzētu nopietni atvērā to, ko saka Lisabons līgums. Tas ir viss. Merci, Madame le rapporteur. Paldies, referents kundzei par šo prezentāciju, kas bija ārkārtīgi skaidra, precīzi. Mēs jūs apbrīnojam par to, kā jūs viena pati veidojat veselu specializēto komiteju. Protams, ka mēs ar prieku jums palīdzēsim šajā darbā. Uh, Es esmu priecīgs, ka uh, Eiropas komisijas jaunie priekšlikumi arī ir saskaņā ar jūsu izteiktiem priekšlikumiem. Ir divi cilvēki, kas pieteikšies runāt. Gairkungs, pirmais no tiem. Paldies. Es izteikšos īsāk nekā kolēģi Gresle. Bet nu, pāris komentāru no manas puses arī. Mūsu politiskā grupām par budžetam. Um, um, reformē bija trīs galvenās lietas. Pirmkārt, mēs runājam jāpanāk vienkāršošana, un es ļoti labi zinu arī šīs Greslas kungas priekšlikumus, un es arī zinu, kā tie ir, un tos mēs varam atbalstīt. Katrā ziņā ir jāskatās, kur mēs varam samazināt visu veidu sarežģījumus. Visi noteikumi līdz šim ir bijuši nenormāli sarežģīti. Es pilnībā piekrītu tev, Ingrīda. Ingeborg, mm, ka šī sektora noteikumi nonāk nereti pretrunā ar budžeta noteikumiem, un vai arī paši par sevi budžeta noteikumi jau nereti ir pretrunā viens ar otru, un tālāk ir atsevišķi noteikumi pret, pret tiem dalībvalstīm. Un, piemēram, no Ziemeļreinas Vestfālijas, kur atkal mēs redzam, ka Eiropas Savienības budžeta noteikumi nesaskanīt ar no, re, man tātad pavalsts budžeta noteikumiem. Ja? Un tad jautājums, nu, kurš tad ir svarīgāks? Vai nu tad mums jāpārkāpja Eiropas noteikumi vai mūsu pavalsts noteikumi? Nav iespējams apmienāt abas puses. Un tāpēc ir jāskatās, lai tāda noteikums tomēr būtu saskaņojumu, un lai būtu tā skaidrs, ko mēs varam darīt un ko nevaram darīt. Un tā es, piemēram, skatos pavalstī, kas tiek iznot arī dažādie projekti, uh, Un, lai 2014. gadā mēs varētu pateikt, klasieties, skatieties, tas viss ir paveikts par Eiropas naudu, tad, diemžēl, man vienmēr pretī skan saka, nu jā, bet es nekad vairs vispār ne par to negribu dzirdēt. Tad jau labāk es eju uz banku un pieprasu kredītu tur, nevis tur eh, ar, eh, ņemos ar Eiropas projektu un neiespējamiem prasībām. Un tāpēc viņi nesaka, ka mums varbūt būtu baigās uh, pretruns, bet viņi pasaka, ka tas ir tik sarežģīti, ka es savu mūžu vairs otrais to nedarīšu. Un to es dzirdu ik, ik katru reizi. Nu, lūk, un tieši tāpēc mums arī ir jāatrisina šī pārvaldības problēma, kur atkal ir šie pretrunīgās sektoru prasības, kas arī nesakrīt ar budžeta prasībām, un kā mēs varam novērst to, ka pretrunīgās normas Mm, arvien tiek īstenots, izveidots. Par um, kļūdu, par kļūdu robežu. Nu, mums ir līdzinājā prakse, un mēs vēlētos arī e, paskatīties. Mums ir līdzinājā prakse, un tomēr līgums, kas šīs lietas arī skaidri pasaka, kas ir šī kļūda robeža un kas nav, kas ir pieļāms un kas nav. Nu, galu galā tā pirmkārt ir politiska diskusija Un tas, ko saka komisija savos dokumentos, nu, es to izlasīju, man tas īsti nepārliecina. Tur, protams, ir ļoti izstrādāti detalizēti dokumenti, kas runā par ko, eh, izmaksu eh, kontroli un par liederības kontroli, un to jūs varat, protams, arī mak, eh, skaidrot, ka nav jāgas izdot 30 tūkstošus <laughs> par auditu, kurš atklāja, ka ir 30 tūkstošu kļūdu, tad, nu, iztērētie līdzekļi arī kļūdu apjoms ir 30 tūkstoši eiro. Tas būtu pilnīgi bezjēdzīgi. Un mums vajadzētu tad attiecīgi tad pārskatīt, nu, kopīgi salīdzinot sektors, nu, tad tas kļūdu robeža ir 1%. Un ja mēs to nodefinējam, tad sanāk, ja mēs pie, nodefinējam nepieļaujamo kļūdu robežu, tad mums arī tomēr jānodefinē pieļaujamā robeža. Un es domāju, ka tas var saistīties jebkurā gadījumā ar lieliem politiskām sekām, un tāpēc šīs diskusijas būs jāturpina vēl. Un jāskatās, vai tiešām visi ekonomikas eksperti, kontrolieri ir gatavi arī reāli atzīt tos sektorus, kur iespējamais kļūdu robeža ir daudz lielāka nekā citos sektoros. Tātad mums jāskatās konkrētās formulas, ko mēs varam izmantot, lai aprēķinātu konkrētās kļūdas no kuras mēs tomēr nevarēsim izvairīties, no kurām būs jāsadzīvo. Nu, lūk, tieši tāpēc mums vajadzētu skatīt, lai mēs izvairītos no tādām procedūrām, kas ir politiski un ekonomiski pilnīgi nepieņemams. Tālāk par nacionālām deklarācijām un vienotām iestādēm. Es tiešām esmu priecīgs, ka mēs tātad esam gatavi arī šo jautājumu mm, arī izvirsīt un diskutēt ar padomi. Uh, Nu, es arī atsaucos to, ko Ingeborg Kreslis sacīja federālām valstīm. Šādas deklarācijas varētu būt vēl sarežģītākas nekā vienot, nu, vienkārši nacionālām valstīm, kas nav federālas struktūras valstis. Nu, katrā ziņā tas nav īsti pārliecinošs arguments. Jūs zināt jau, ka 80% no Eiropas Savienības līdzekļiem pārvalda dalībvalstis. Un budžeta kontrolas komitejā mēs katru reizi laužam šķēps par to, cik tad īsnībā mēs varam uzticēt dalību valstīm, cik nē. Protams, ka mums arī ir skaidri zināms skaitļi, bet ir mums arī, protams, ir bijuši par arī dažāda veida pārkāpumiem, piemēram, Ungārijā. Un nav jau runa tikai par atsevišķām valstīm. Tāpēc mēs katru reizi es aicināju un vērsies pie komisijas, kā mēs varam samazināt šo kopējo kļūdu apjomu. Uh, Un, protams, ka ne jau viss ar šo budžeta jauno kārtību mums izdosies to atrisināt. Es jau vairs neesmu tik jauns un naivs, bet tomēr es domāju, ka arī, ja mēs arī saņemam Nacionālās valsts kontrolas ziņojumu, kur ir parakstījis finanšu ministrs par to, ka tā un tā ir tērēta Eiropas budžeta nauda, nu tad mums tam ir jātic. Un tāpēc, tomēr, mēs no viss neatteiksimies tik drīz. Paldies! Paldies, un visbeidzot došu vārdu Mulderkungam. Paldies, priekšsēdētāja kunga. Arī es gribētu pateikties Ingeborgai Greslē par viņas ārkārtīgi entuziastisko darbu sākumu, par to, kā viņa aizrautīgi prezentēja savus priekšlikumus. Es arī gribētu teikt pāris vārdus par šīm dalībvalstu deklarācijām. Es domāju, ka mums ir jāuzstāv, lai tās joprojām tiktu iesniegtas. Pirmkārt jau tādēļ, ka Eiropas Savienības revīzijas palāta un vairākas dalību valstu tiesas arī um, uzskata, ka tā ir laba atskaits metode. Otrakārt tādēļ, ka iestāžu nolīgumā arī ir konkrēta tā vienošanās uh, ar padomu iekļaut, ka šīs deklarācijas ir vajadzīgas. Iestāžu nolīgumā ir ļoti daudz punktu, kurus mēs neesam izpildījuši, eh, bet šis ir viens punkts, kurš ir izpildīts. Es domāju, ka mēs nedrīkstam pieļaut, lai tie punkti netikt izpildīti arī nākotnē. Trešais arguments, tas, ko jūs teicāt par federālām valstīm, ka tādās valstīs kā Spānija, Bēļģija, Austrija, Vācija ir grūti eh, to izdarīt. Jā, taisnība, taču iestāžu nolīgumā ir speciāls teikums. Tajā ir teikts, ka šīs, šie paziņojumi, šīs deklarācijas eh, ir jāraksta pienācīgā atbilstošā līmenī. Eh, nu, piemēram, mēs varam saņemt eh, šādus te apliecinājumus no kādas atsevišķas federālās zemes, piemēram, no Bavārijas vai no Katalonijas, un nevis no valsts valdības šajās federālajās valstīs. Vairumā dalību valstu praksa ir tāda, ka tieši politiski atbildīgā persona uh, nāk klajā ar paziņojumu, kas ir gluži vienkārši kļūdains, nepareizs, un tas nav, uh, nenāk par labu ne šai valstī, ne arī Eiropas Savienībai. Tādēļ es esmu par to, lai būtu šīs te nacionālās deklarācijas. Paldies! godātie kolēģi. Es domāju, ka šobrīd diskusijas tālāk neizvērsīsim. Ingeborg grib izteikties vēlreiz, bet tikai ļoti īsi lūdzu. Es gribētu, lai mēs šodien vēl līdz diskutējam par godmaņu kungu punktu un nobalsojam par to. Inge, lūdzu, pavisam īsi. Eignis Eiropēž. Jā, pavisam īsi. Mēs tiešām runājam par pašas Eiropas Savienības budžeta tiesībām. Nu, kāpēc tad mēs pieļaujam tādu situāciju, ka mēs piešķiram līdzekļus un tad attiecīgās iestādes var darīt to, ko grib? Nu, nē. Tāpēc mums vajag izveidot arī tieši attiecībā uz budžetu un nu, skaidrus noteikumus visiem saistošu likumu, jo nekurā citā jomā Eiropas integrācija nav panākta tik lielā mērā kā Eiropas budžetā. Un tieši tāpēc vēlreiz par šīm deklarācijām. Man bija tieši svarīgi, runāt mēs runājam par skaitļiem un par paziņojumiem. Un uh, maksājuma tā iestādēm. Nu, lūk, Tās parasti ir tieši tās attiecīgās nacionālās iestādes, bet revīzijas palāta norāda, ka vienā trešdaļā no visām maksātā iestādēm ir nopietnas problēmas. Un tāpēc šīs nopietnas problēmas mums jāņem vērā. Un tā vajag, tās vajag novērst, un par to es arī runāju. Es jau neesmu pret atsevišķām, varbūt citām iestādēm, bet ja jau mēs saprotam, ka atsevišķas eh, nacionālās iestādes ziņo par problēmu, tad mums tas ir jārisina. Un, bet vissvarīgākais, protams, ir valsts kontrolas. Jo katrā valstī valsts kontrolas sekos savai mm, kārtībai, un tas, protams, ir viņu kārtība, kā viņi nosaka, kā tiek īstenoti auditi un tālāk, un uz tā tad arī balstās tālāk Eiropas revīzijas palāta. Bet nu, mums to vajadzētu sakārtot un tomēr visu dokumentā noteikt. Līdzinējā piedāvājumā tur īsti tas ir ne nepārliecinošs piedāvājums. Bet, nu, protams, ka pēc sešām nedēļām varam šīs diskusijas turpināt. Paldies, ka uzklausījāt mani. Bien, merci beaucoup, Lieliski, paldies. Manuprāt, mēs tiešām esam spēruši lielu soli uz priekšu šī priekšlikuma satura izpētē un arī esam izteikuši rekomendācijas. Gribu pateikties referentei. Un tagad pēcpusdienas sēdes nobeigumā es gribētu dot vārdu Godmaņa kungam. Referenta kungs, es gribētu jūs aicināt izteikties par abiem jūsu ziņojumiem, gan par 13. gan par 14. punktu. Tāpat arī par grozījumiem, tā lai mums varētu notikt viedokļu apmaiņa un pēc tam balsojums. Tātad mēs gaidām jūsu skaidrojums par 13. un 14. punktu. Uh, Godman kungs rītā nevarēs būt šeit, tādēļ mēs nobalsosim šodien. Bet vispirms referent kungs dod vārdu jums. Thank you very much. I, I really want, does not want to be bored. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es negribu jūs eh, garlaikot. Uh, Visi cipari ir uzrakstīti 13. darba kārtības punktā un tam pievienotiem dokumentiem. Vienīgais, ko es gribētu teikt, eh, tas ir neliels paskaidrojums ar šīm tabulām. Es nezinu, kā tas ir citās valstīs. Es centos analizēt situāciju manā valstī. Problēma, kādēļ šī uh, projekta apguva nav tik laba dažās valstīs, ir tāda, ka ir uh, atšķirīgas programmas. Ir, piemēram, reģiona, reģiona attīstības fonds un konverģents. Ir divas, divi apakšfondi, ir tā sauktā mīkstā programma novatorisms un uzņēmējdarbība. Šīs pīlārs tiek izpildīts divreiz labāks nekā otrs pīlārs. Otrs pīlārs ir infrastruktūra, kas ir sasaistīta ar uzņēmējdarbību un novatorismu. Diemžēl līdzīga situācija vērojama attiecībā arī uz sociālajiem fondiem, jo sociālā fonda apakšprogrammā arī ir tā sauktās mīkstās programmas, proti cilvēku resursi un nodarbinātība. Otrā apakšprogramma ir infrastruktūra, kas saistīta ar nodarbinātību un cilvēku resursiem. Latvijā es atklāju, ka projektu apguve otrajā apakšprogrammā ir divreiz sliktāk nekā pirmajā apakšprogrammā. Es ticu, ka tas ir tāpat arī citās dalību valstīs. Galvenais, galvenokārt tas ir saistīts ar banku sistēmu. Šobrīd bankas nelabprāt dod līdzfinansējumu gala lietotājiem. Uh, infrastruktūras projektos, jo infrastruktūras projekti aizņem ilgākus gadus un tie ir dārgāk. Līdz ar to šī, šie aizdevumi mīkstajā sadaļā tiek piešķirti ar lielāku vēlmi. Cilvēki tiek apmācīti, vēlreiz apmācīti, un uzreiz ir projekta nobeigums, ir jūtams rezultāts. Bet, ja mēs vēlamies kaut ko uzbūvēt, kaut ko tādu, kas rada jaunas darba vietas un pakalpojums, tas aizņem ilgāku laiku un tas ir dārgāk. Uh, Otrs vērojums. Gribētu vērst jūsu uzmanību uz vienu lietu. Šīs sēdes sākumā es jau paskaidroju, kāda ir mūsu mērķi. Mērķi ir nopietni. Ir nepieciešams par 17% vairāk absorbēt reģionālā fonda līdzekļus un arī sociālā fonda līdzekļus. Par 11% vairāk vajadzētu apgūt kohēzijas fonda līdzekļus. Ja mēs šajā te tabulā atņemam pirmo kolonnu no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, tad mēs redzam, ko pagājušajā gadā esam panākuši. Reģionālajie fondi ir apgūti par 10%. Tātad mums ir nepieciešams šogad uzrādīt divreiz labākus rezultātus gandrīz vai. Aplūkojot kohēzijas programmas apguvi, mēs redzam, ka ir nepieciešams 3 procentu uzlabojums, lai mēs izpildītu plānu. Sociālajā fondā tas ir izpildīts tikai par 9%. Tātad mums divreiz labāk rādītāji jāuzrāda šogad. Tā ir nopietna lieta. Es esmu reģionu komitejas aizvietotāja loceklis. Es vienmēr mēģinu ar šiem datiem iepazīstināt kolēģus, taču viņi nepievērš šiem datiem pārāk lielu uzmanību. Pats sēdes un uh, komitejas priekšsēdētāji Tikos ar Hāna kungu un iepazīstināju arī viņu ar šiem cipariem. Tagad viņš vismaz man dod jaunākos datus par katru mēnesi. Gada beigās līdz ar to es varu veikt ļoti precīzi saprēķinus. Bet vismaz šie skaitļi aptuveni sakrīt. Komisijai ir tāda politika nevienu nevainot un nekaunināt. To esmu ņēmis vērā arī savā atzinumā, kuru es iesniedzu reģiona attīstības komitejai. Taču, ja mēs veicam tikai matemātisks aprēķins, vien mēs redzam, ka dažas valstis ir pilnīgi izgāzušās, viņas ir iekļuvušas strupceļā, ir piemēram 1% apgove tikai vienu gadu laikā, 4% apgove Tas ir daudz sliktāks nekā iepriekšējos gados. Šīs valsts nekad neizpildīs šī gada plānu, ja viņas neveiks būtiskus reformu pasākums. Visi mani mēģinājumi pacelt šos jautājumus Reģionālās attīstības komitejā beidzās ar neveiksmi. Galu galā mūs var vainot par neizpildīto budžetu, mūsu priekšsēdētāju. Uh, Es domāju, ka mūsu priekšsēdētājam ir jāaicina reģionu komitejas priekšsēdētājs ņemt vērā šos te skaitļus. Surjan kungs ir priekšsēdētājs īpašā komitejā šobrīd. Es domāju, ka mums ir e, laiks apsēsties pie galda. Varbūt reiz gadā nav pārāk bieži, lai mēs tiktos kopā ar reģionu politiku komiteju un paskatītos uz cipariem. Reģionu komiteja runā vairāk par kohēzijas fondu visumā, ar visādiem vārdiem, par zaļo attīstību un tā tālāk. Valstis kopā ar komisiju paraksta apņemšanos, bet eh, neatskaitās par to, cik efektīvi tiek izmantot līdzekļi. Un vēl lūdzu pievērsiet uzmanību pēdējām divām kolonnām eh, attiecībā uz visiem fondiem. Uh, Tā būs kļūda, ja jūs redzēsiet lielu pieaugumu dažu valstu datos. Dažas valstis it kā izpilda finanšu plānu, taču ir liels jautājums par kvalitāti. Mēs varbūt atcerēsimies, Financial Times reiz publicēja datus, kas nebija patiesi, jo skaitļi bija izvēlēti ar nepareizu atlasi. Es rakstīšu visus šos atzinumus par sīnerģiju, par visu kaut ko. Taču nopietni runāt, situācija ir daudz nopietnāka. Ja mēs skatāmies uz lauka attīstības programmu un uh, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības programmu, tad mēs redzam, ka nauda tiek pārbīdīta no vienas vietas uz otru, un beig beigās mēs vairs nesaprotam, kādas ir atšķirības uh, starp šīm politikām un kas notiek katrā projektā. Uh, projekti tiek pārvaldīti no dažādiem viedokļiem. Manā valstī, piemēram, ja skatāmies uz reģionāliem fondiem, tad reģionālie fondi ir apgūti par 22% tikai līdz 1. janvārim. Es nezinu, kā lauka attīstības fonds tiek apgūts visā Eiropas Savienībā, taču Latvijā tas ir tikai 30%, nedaudz labāk nekā reģionālās attīstības fonds. Ja mēs paskatāmies uh, dzīvē, tad redzam, ka ir ļoti labas programmas, piemēram, agrīnā pensionēšanās. Tā ir speciāla programma, kurai var saņemt atbalstu. Tad varbūt vēl konsultantu programmas. Tāpat arī infrastruktūra saistīts programmas, piemēram, koku materiālu eh, izstrāde un tā tālāk. Vidē ņemot, mēs redzam, ka <clears throat> Vidējā temperatūra ir pietiekama apmierinoša, taču, ja paskatāmies detaļās, tad ir liels problēmas. Šūre komitejā es zinu, ka tiek plānota liela tikšanās par lauksaimniecības jautājumiem plenārsēžu zālē. E, nu, iespējams, ka viņi saņems e, e tikpat daudz naudas vai pat vēl vairāk naudas lauksaimnieki, jo nauda tiks Eh, pārbīdīt no viena fonda citā. Grieķi sešreiz, septiņreiz vairāk eh, naudas saņem lauksaimniecībā nekā mēs. Latvija atvainojiet, ka es kļūstu tik emocionāls, bet man patiešām ir lūgums priekšsēdātājiem pievērst uzmanību tam. Es katru dienu mēģinu šos dokumentus iesniegt sekretāriem. Varbūt beigās mēs varētu sākt arī analizēt šos datus. Mēs eh, budžeta komitejā kontrolēsim, kāda ir līdz, kāds ir līdzekļu izlietojums, taču eh, reģionu komiteju vajadzētu iet dziļāk un skatīties šos jautājumus pēc būtības. Dažas valstis varbūt raksta skaists atskaits, bet patiesībā viņas ir iekritušas dziļā purvā, un tas arī ir viss. Es gribētu jūs aicināt atbalstīt man atzinumu. Eh, es eh, ceru, ka jūs varēsiet atbalstīt manu grozīmu. Paldies, godātais kolēģi! Jūs esat paveicis lielisku darbu. Eh, es aicināšu reģionu komitejas priekšsēdētāju uz tikšanos. Šajā tikšanās reizē mēs runāsim par reģionālās politikas attīstību Tiešām jums taisnība, mums ir nepieciešami tiešie kontakti. Ņēmu vērā jūsu priekšlikumu. Taču, diemžēl šobrīd referente Balcānī kundze ir izgājusi no zāles. E, viņa ir atbildīgā par 2012. gada budžeta ziņojumu. Viņai būs jāņem vērā jūsu ieguldījums, tāpat arī šūra komiteja uzmanīgi uzklausīja jūsu teikto. Šeit mēs redzam Trupels kundze, kas sēž man blakus. Uh, jo mazāk mūsu rīcībā ir naudas, jo labāk tā ir jāizmanto, jo efektīvāk tā jāizmanto. Un tādu politiku apmaksāšanu, kurā, kuras netiek īstenotas daudzās dalību valstīs, tā ir politiskā izšķirdība un budžeta izšķirdība. Mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, tāpat kā jūs arī es esmu pārsteigts redzot faktus. Manā valstī, piemēram, ir noticis salīdzinājums starp reģionālās politikas eh, projektu izpildi lauku zonās un kopējas lauksaimniecības politikas otrā pīlāra programmu izpildi. Līdz vēl nesenai pagātnei šie projekti bija at atšķirīgu ministriju pārziņā, un arī procedūras bija atšķirīgas. Šo te finansējumu apguve noveda pie pretrunām projektu izpildē vienās un tās pašās zonās un reģionos. Mēs mēģinājām uzlabot situāciju, pakļaujot šos projektus vienai ministrijai. Nu, vēl ir pārāk grīz darīt secinājums par to, vai tas uh, tagad darbojas labāk vai nē. Un tagad, dāmas un kungi. Izņēmuma gadījumā gribētu aicināt jūs visus balsot par šiem diviem ziņojumiem proti pār kohēzijas politikas programmu īstenošanu un par sinerģijas veidi, proti par ERF un pārējo struktūru fondu pašreizējo stāvokli un uz efektivitātes paaugstināšanu vērstas turpmākas sinerģijas uh, veidiem. Par pirmo ziņu. Tātad 13. darba kārtības punkts. Tur mums ir divi mutiskie grozījumi. Es atvainojos viens mutiskais grozījums Nē, viens rakstiskais grozījums un divi mutiskie grozījumi. Présentez vos amendements oraux, monsieur le rapporteur Non Non, d'accord. Oui, enfin, oui, enfin. Donc, je vous en prie, si vous voulez. Lūdzu, mutiskos grozījumus, Gudman kungs. Cik es saprotu, vienkārši ir jāaktualizē skaitļi, jo, jo mūsu rīcībā tagad ir jaunāka informācija. Ja? Labi. Paldies. Vai ir kādi jautājumi vai komentāri? Ja tādu nav, tad mēs varētu balsot blokā par trim grozījumiem, diviem mutiskajiem un vienu rakstiskie. Kuri ir par šiem trim grozījumiem? Paldies! Kas ir pret šiem grozījumiem? Kas atturas? Vienbalsīgi ir pieņemti visi trīs grozījumi. Jūs tiešām esat varonis. Tālāk par otro ziņojumu. 14. punktā tur nav grozījumu. Kurš ir par šo atzinumu? Paldies. Kurš pret? Viens ir pret. Kurš atturas? Viens atturas. Tātad mazliet netik labs rezultāts. 19,5 no 20 iespējamiem punktiem izmantojot Francijas skolu vērtēšanas sistēmu, bet es apsveicu jūs referentu, pasakos jums par paveikto darbu Rīt tātad mēs izskatīsim punktu par ēku politiku, 17. darbu kārtības punktu, jo O'Sullivan kungs no ģenerāla sekretāra biroja vēlējās piedalīties šajās debatēs, un viņam rīt no rīta ir laiks, bet ne šovakar. Ēku politikas jautājums ir ārkārtīgi nopietnas. Un direktors vēlējās būt klāt šajā te izskatīš, jautājuma izskatīšanā. Līdz ar to mēs varam pabeigt, mēs varam ieturēt nelielu pārtraukumu, 5 minūtes. Pēc tam uh, sāksies koordinātoru sēdu, mēs izmantosim tulku pakalpojumus vēl pusstundu. Es jau iepriekš pateicos viņiem par to.